So, colleagues, ladies and gentlemen, liebe Gäste, willkommen zu... Kolēģi, dāmas un kungi, esat sveicināti atpakaļ pēc pusdienu pārtraukuma. Sveicu apmeklētāju grupas no Francijas. Jūs jau piedalāties Erasmus eh, Plus eh, programmā Made in Borgoņa. Tur ir skolotāji, skolu vadītāji, inspektori. Esat sveicināti mūsu komitejā. Pēcpusdienas daļā mums paredzēta uzklausīšana par Eiropas kultūras galvaspilsētām, ietekmi problēmas un iespējas. Mums ir uzaicināti astoņi eksperti. Tas nozīmē, ka uzstāšanās laiks būs, to, diemžēl, ļoti precīzi jāievēro, jo mēs vēlamies ne tikai dzirdēt katru no ekspertiem, bet arī atstāt laiku jautājumiem un atbildēm. Līdz ar to es aicinu ne tikai ekspertus pieturēties pie atvēlētā laika, bet arī kolēģus uzdodot jautājumus, neuzsākt referātu nolasīšanu, bet tiešām mētiecīgi uzdot jautājumus, lai pēc iespējas vairāk jautājumus varētu uzdot un atbildēt uz tiem, jo gal galā ir svarīgi uzklausīt jūs kā ekspertus un cerams mums būs dzīvīga diskusija. Kopš 1985. gada katru gadu vismaz divas pilsētas Eiropā saņem apbalvojumu kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un mērķis ir veicināt eh, pilsētu atjaunošanos, eh, tēla veidošanu un popularizēšanu. Koncentrēšanās ir uz kultūru, tās plašākajā nozīmē. Mērķis ir nodrošināt ilgspējīgu attīstību pilsētās. Tātad nav runa tikai par to, lai būtu daudz festivālu un pasākumu kas ir vienas dienas pasākumu varbūt. Bet runāja par ilgspējīgu struktūru, tīklu izveidi, kas uzlabo kultūras dzīvi un iesaistīs, pirms arī plašāks reģionus. Gadu gaitā Eiropas kultūras galvaspilsētas ir uzsvērušas kultūras daudzveidību Eiropā, ļaujot iedzīvotājiem to svinēt un saprast, kā tiek attīstīta kopīga kultūras telpa – un ļaut cilvēkiem lepoties ar to. Pilsētas bieži vien izmanto šo iespēju, lai reģenerētu sevi, veicinātu savu radošā potenciāla attīstību, attīstīt jaunus turisma veidus un popularizēt savu profilu. Šis status var ļaut pilsētai veicināt tās attīstību, iesaistīt cilvēkus pilsētas attīstībā un kultūras dzīvē jautājumi, kas eh, mums deputātiem ir svarīgi Eiropas kultūras galvaspilsētu kontekstā, lai saņemtu atbildes no ekspertiem, ir piemēram tādi jautājumi, kā kas ir lielākie izaicinājumi, plānojot un īstenojot attiecīgos projektus, kas bija lielākie veiksmes stāsti, kāda ir ilgtermiņa ietekme šajos projektos, vai ir palicis kaut kas paliekošs, jo šis eh, aspekts vienmēr ir ļoti svarīgs arī mūsu debatēs, kāda ir bijusi pieredze šajā procesā, kā tas ir mainījis pilsētu, un atskatoties atpakaļ, vai eksperti darītu kaut ko savādāk. Mēs jau pieminējām nepieciešamību mācīties no kļūdām, jo ir jāapmainās ne tikai ar pozitīvām lietām, bet arī pieredzi no kļūdām. No savām kļūdām jāmācās un vēlams arī no citu kļūdām. Jautājums ir par to, vai jūsu pilsēta pēc šī procesa ir izstrādājusi stratēģiju ilgspējīgam turismam vai kam citam, un kādas padomas jūs varētu dot eh, nākamajām kultūras galvaspilsētām? Vai iedzīvotāji jūtas kā daļa no šīs iniciatīvas aktivitātes, vai vairāk kā skatītāji? Kāda ir bijusi pievienotā Eiropas vērtība projektā? Vai jūsu pilsēta turpina sadarboties ar citām Eiropas kultūras galvaspilsētām, vai ir funkcionējuši tīkls starp tām, vai ir nepieciešams eh, pielāgoties jauniem izaicinājumiem? Nu, tā aptuveni ieskatam, kas varētu būt tie temati, ko mēs vēlamies no jums dzirdēt. Uzklausīšanā divas daļas. Pirmajā būs eksperti, projektu vadītāji, pastāstīs par savu pieredzi no projektu īstenošanas, un otrajā daļā vairāk par vērtēšanu. Padalīsies eh, eksperti ar savu skatījumu, pastāstīs mums par pieredzi. Mums ir Javier Fidel Paja Ruiz kungs, uzņēmis, ceru, ka es daudz maz pareizi izrunāju vārdu, bijušais mākslinieckais direktors Donostie San Sebastian 2016. gadā. Tad Jiržī Suhanek kungs, bijušais Pilzenis, eh, Eiropas eh, eh, kultūras galvaspilsētas vadītājs. Tā, tālāk Tomas Šalai eh, no Pešas. 2010. gada pē... Diana Čīvle tālāk, bijusi radošā direktore Rīgā 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas programmai, un Rozela Tarantino kundze. Tie, kas Materā 2019. gadā šogad tātad bija, jau sastapās ar viņu, ar viņas eh, aizraušanos, Tālāk Silvija Aman un Agnieszka Vlazel, kas ir ekspertu žūrijas locekļi. Un Beatrice Garcia, kas arī ir Eiropas komisijas nozīmētā ekspertē ekspertu žūrijā. Paldies jums visiem par to, ka šodien ieradāties, lai piedalītos padalītos ar pieredzi, jo mums ir ļoti svarīgi, lai mēs varam apmainīties ar viedokļiem, ar pieredzi, lai veidot arī da mūsu darbu nākotnē un uzklausīt jūsu pieredzi. Vēlreiz vēlos norādīt, ka mums ir septiņas minūtes paredzētas katram ekspertam, un Pirmajam došu vārdu Javieram Fidel Paja Ruiz kungam. Lūdzu. Presentation ready. Vai prezentācija ir gatava? Great, and I control it, yeah. Dear members of the committee. Godātie kultūras komitejas eh, deputāti, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šeit kā ekspertam šajā uzklausīšanā. Šī piedalīšanās ir gan ļoti Eh, svarīga, gan pagodinoša. Vara kultūras jomas menedžeri un profesionāļi ir strādājuši vairāk kā 60 Eiropas kultūras galvaspilsētās eh, kopš 1985. gada. Galvenokārt tas ir izaicinājums cenšoties eh, apkopot mazākā septiņās minūtēs visas, visas izaicinājums. Un es izveidoju alfabētu sarakstu ar 26 jēdzieniem, kas saistīti ar eh, Eiropas eh, kultūras kalpošanas. Sāksim ar A vieno, agreement, vienošanās. Eh, viss grūtāk ir tad, ja nav vienošanās un atbalsta no visām politiskajām partijām vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Nevajadzētu piešķirt šādu titulu pilsētā, ja tā nav gatava, jo tad iedzīvotāji var kļūt par ieročiem savstarpējā ciņā. B. Um, behavioral change, tad pārmaiņas rīcībā. Un uh, ir nepieciešams veicināt uh, labāku izpratni par kultūru. Um, C. For culture, tad kultūrai. Kādai kultūrai? Eiropas kultūrai. Manuprāt, Eiropas kultūra ir jādefinē uh, kā vērtību uh, kopums, liekot mums saprast, ka mēs piedaram pie vienas teritorijas. Manuprāt, šim ir jābūt eh, lielākajam, spēcīgākajam Eiropas instrumentam, kas ļauj apvienot eh, mūsu sajūtas, izmantojot mākslu, kultūras aktivitātes un arī vides jautājums. Priekšsēdētāji atgādina runāt mazliet lēnāk. Ja. Labi, es centīšos. Tātad e, šis ir labākais, spēcīgākais instruments, kas ļauj cilvēkiem sajust, ka mēs esam eiropieši, mums ir kopīgas cilvēktiesības, e, kopīgi draudi, vidas jautājumi un, protams, arī digitālā jomā. Diversity, tālāk dažādība. Vai mēs visi saprotam e, dažādību vienādā veidā? Tālāk Eiropas dimensija Ja vienošais eh, rakstura lielums, kas atšķir Eiropas eh, eh, klausītājs no nacionālajiem, ir tikai un vienīgi angļu valoda, mums jāsaprot, ka šī piedarība ir globāla, ne eiropeiska. Tālāk F finansējums. Šeit ir jārunā arī par ekonomisko ieguldījumu. Melina Merkurija balva ir eh, tikai daļa no tā, ko līdzekļiem, ko iegūda vietējais reģionāls nacionāls valdības. Es aicinu Mēlēns Merkurī balvu palieli, palielināt un pilsētas um, atlase. Tā ir vajadzētu dot papildus punktus tādās programmās kā Radošā Eiropa. Uh, eh, Golka mērķis. Kas ir sasniedzams un izmērāms mērķis? ko mēs sasniedzam katru gadu. Tālāk, human rights, eh, cilvēktiesības. Ja pilsēta pilnībā neatbalsta, nepieņem universālu cilvēktiesību deklarāciju, tad es uzskatu, ka viņiem nevar piešķirt titulu kā Eiropas kultūras galvaspilsētai. Tālāk, ietekmē. Šai programmai ir jāvada eh, izvērtējums eh, ekonomiskai atdevēji Un UNESCO 2030 kultūras indikātori var būt labs sākuma punkts. Tad atkarībā no turisma vai ekonomikas tas ir, ir tikai daļa, jo mē, tad mēs varam sākt domāt, ka mums nevajag mākslinieks un kultūru, ka pietiek tikai marketinga priekšsēdētāji. Man vēlreiz jāsaka, tulkiem ir problēma izsakot jūsu runāšanas ātrumam, un tad deputāti nesaņem tulkojumu. Lūdzu, runājiet lēnāk. Es jums iedošu divas papildus minūtes. Jā, lieliski. Tieši to es arī gribēju panākt, saka runātājs. Tālāk, jobs, darba vietas. Ko mēs darīsim ar papildu darba vietām, kas ir izveidots Eiropas kultūras galvaspilsētā? Mēs bieži vien redzam to, ka pēc tam, kad šis gads ir pagājis, Daudz cilvēki ir pārkvalificēti, un viņiem ir nepieciešams uh, pārcelties uz citu pilsētu. Know-how, šīs zināšanas, zināšanas prasmes. Tas nav oficiāls tīkls, tā ir tāda kā ģimene drīzāk, jo mēs mīlam viens otru, mēs esam bijuši kopā vienā situācijā, bet tas nav tāds oficiāls tīkls senākais projekts eh, kultūras jomā Eiropā. Nu, tam nav tīkla. Tāda ir realitāte. Valoda politikā. Šajā jomā ir jārunā par tulkošanu, un tas ir liels izaicinājums. Lingvistiskajām tiesībām Eiropā ir nepieciešama labāka pārvaldība eh, mārketings, 20 sekundes tam ir jāvēl, tas tiešām svarīgi. Eiropas komisijai ir jāiegūt vairāk līdzekļu popularizējot e, šo Eiropas e, kultūras galvaspilsētas programmu. Jūs droši vien varēsiet nosaukt dažas kultūras galvaspilsētas, bet kā ar jūsu kaimiņiem, jūsu vecvecākiem, vai viņi varēs nosaukt kādu? Mums bieži vien salīdzina ar e, kultūras jomas olimpiskajām spēlēm Eiropā, bet mūs īsti nezina. Tāpēc atcerieties, ka līdz 2006. gadam lielās eh, pilsētas eh, bija galvenokārt tās, kas uzvarēja, bet tagad lielākoties tās ir mazākas pilsētas, kurām nav būtisku mārketinga budžetu, kāda būtu, piemēram, Barcelonai. Tāpēc eh, nelieciet plaši nezināmām pilsētām apmaksāt Eiropas mēroga titula finansēšanu popularizēšanu. Tīkls. Mums ir nepieciešams īsts tīkls šobrīd varētu apvienot 60 pilsētas un varētu būt spēcīgākais, lielākais tīkls ne tikai Eiropā, bet visdrīzāk arī pasaulē. Aizmirstība. Cik daudz pilsētu ir izzudušas vai pazaudējušas eh, to, ka viņas kādreiz ir bijušas Eiropas kultūras galvaspilsētas? Piemēram, apmeklējiet pilsētu pašvaldību mājaslapu, un jūs redzēsiet, ka lielākā daļa nemaz nepiemin šādu faktu. Un tas nav ar, nekas tāds, ar ko lepoties. Ehm, pārtīja. Ehm, ja šeit jāatceras ehm, arī svinēšanas nepieciešamība. Mēs esam bijuši kopā grūtos laikos, varam būt arī labākos laikos. Kvalitāte šeit varētu vēl vismaz septiņas minūtes kā, minūte, kā minimums tam veltīt. Daļa no mantojuma, kas paliek, ir tas, ka ir eh, arī nepieciešama arī mākslinieku rezidents programmas. Mums ir spēcīgākā pro, eh, programma. 60 pilsētas, kas apmainās ar eh, māksliniekiem, tiešām varētu daudz ko panākt. Cik daudzi no jums no savas kabatas esat apmaksājuši vizīti e, kultūras galvaspilsētā, kas ir vairāk kā 300 km e, attālumā no jūsu e, mājām? Ja tas, tā nav pilsēta, kas atrodas Eiropas centrā, tad visdrīzāk tur dosies tikai tie, kas dzīvo pietiekam tuvu. Tā, tā būtu jābūt kā kultūras mekai Tālāk brīvprātība, brīvprātīgais darbs. Tas ir ļoti atšķirīgi. Spānijā un Basku zemē brīvprātīgo darbs var saprast kā um, neapmaksāts darbs. Nu, tas ir riskants skatījums. Ir nepieciešams vienoti skatīties uz šīm vērtībām. Dubultvei tālāk. Šeit jau es uh, apspriedu ar dažiem komitejas locekļiem 2016. gadā šo jautājumu. Pēc 35 gadiem vai tiešām jums neliekas, ka ka jums ir nepieciešams sākt veidot balto grāmatu Eiropas kultūras eh, galvaspilsētām, tādu bībeli šai jomā. Bet ir svarīgi nekopēt. Tas ir tikai kā iedvesma. Nedariet tieši to, ko iepriekšēji darījuši, cent, eh, centieties eh, pielāgot. Un pra, praktiski pēdējais gadi. Pieci gadi, manuprāt, ir daudz. Es aicinātu samazināt uz trim. Un es uzskatu, ka pašreizējais lēmums, lēmums 2017.545, ar ko tiek noteikti kritērija līdz 2023. gadam, ir jāgroza, jo savādāk eh, nākamie, nākamās pilsētas jau būs uh, atpalikušas. Realtāte virz uz priekšu daudz straujāk. Un šeit man ir palicis pēdējais jautājums. Kāpēc ziemeļrietumu e, uh, valstis, uh, e, ziemeļrietumu valstis biežāk piesakās, ne, respektīvi negrib pieteikties? Es teiktu, ka viņiem ir lieliskas atmiņas un viņi varētu piedalīties. Otrā jārunā par to, ka nav īsti atrasts pareizais brīdis. Tagad Austruma Eiropa vēl sapņo un redz to, kā lielisks iespējas ir laiks sinhronizēt visu Eiropu no A līdz Z. Paldies un vēlreiz atvainojos tulkiem sakrunātais. Thank you very much for this. Liels paldies par šo visaptverošo un struktūrēto vēstījumu. Tagad vārds Jirī Suhanekam. Uh, viņa rīcībā arī septiņas minūtes, nu, varbūt pat kādu minūtu vairāk, jā, uh, lai nodrošinātu tulkojumu. Uh, labdien, dāmas un kungi, nolēmu nedaudz uh, ieslīgt nostalģijā, varbūt tādēļ, ka tuvojas Ziemassvētki, arī tādēļ, ka uh, desmit uh, tātad uh, jubilēju at, atzīmējām uh, piecu gadu jubilēju Eiropas uh, kultūras galvaspilsētāja Pilzenē. Šī ir prezentācijas pozitīvā puse. Mm, uh, bija diezgan lieli panākumi kultūras, eh, es atvainojos, tur, eh, turisma jomā bija ievērojams turistu skaita pieaugums, 68 miljoni tika investēti, un tiešām eh, noslēgums bija laimīgs, tas ietekmēja situāciju, bet, nu, process nevienmēr bija tik sapnim līdzīgs Eh, protams, eh, parasti šādos gadījumos ir jāmaina pārvaldība, jāpārvar grūtības eh, un ir jāpanāk līdzsvars un jādomā arī par infrastruktūru. Tātad runājot par bilanci, šeit jūs redzat sarkano daļu, mūsu valdības ieguldījumu varbūt dažas pilsētas nav, vai es teiktu, pelnījušas šādu titulu, un dažām valstīm vajadzētu nopietni padomāt pirms pieteikties, jo ir bijuši daudz gadiem, kad nacionālās valdības nav pildījušas savus solījumus, bet mūsu gadījumā šis ieguldījums nebija liels, bet solījumi tika pildīti. Uh, Bet jūs redzat, cik liels sloks gulās uz pilsētas pleciem - gandrīz 50% no kopējām izmaksām. Tas bija no pašvaldības budžeta jāsadz. Uh, šeit uh, tika izveidota infrastruktūra, tika uzcelts brīnišķīgs jauns teātris uh, šā projekta ietvaros, un tas uh, bija viens no lielajiem akcentiem šajā pieteikumā. Un tagad atkal bilance. Jūs redzat sarkano līniju 40. 8 miljoni kopā uh, infrastruktūrā un 41 uh, miljonus teātrī un Eh, tas ir eh, nu, tas eh, lielākais mantojums no šā projekta Pilsdenē. Šeit ir tāds zināms nelīdzsvars. Jautājums, cik jauni projekti tika īstenot šai teātrī, nu nevairāk kā pieci, jo nebijām sagatavojušies, ēka tika pabeigta pēdējā brīdī un programmas vēl nebija uh, sagatavotas. Bet, nu, tomēr šī ēka joprojām pastāv. Tā ir pirmā šāda veida, šāda veida teātris Čehijas republikā, un tas piesaista viesus no Čehijas, Vācijas kaimiņu valstīm, bet, ja to visu savieno ar Eiropas identitāti un Eiropas kultūras uh, galvaspilsētu pamatprincipiem, ka tās ir Eiropas uh, pilsētas daudzveidīgas, diversas un uh, sadarbības tīkla daļa mums ir bijusi vairāk nekā 40 sadarbības projekti ar Vāciju, 32 ar Japānu un ar Eh, citām valstīm. Ja mēs domājam par eh, mantojumu, tad ļoti praktiski par visu ir jāpadomā, gatavojoties eh, kļūt par kultūras galvaspilsētu. Šeit ļoti skaisti projekti, marionešu izrādes ielās, kas piesaistīja daudz skatītāju, bija lieliska sadarbība ar uh, spāņu, slovāku, poļu Uh, māksliniekiem arī uh, publiskā telpa mainās, pilsētas seja mainās, bet nedrīkst aizmirst arī to, ka jāiesaista cilvēki šajos projektos, tātad šīs pilsētas un reģiona iedzīvotājiem jāpiedalās. Šeit jūs redzat fotografijas no uh, plašas izstādes, ko veidoja Pilzenes iedzīvotāji, un iedvesma bija Marseļa 2013. gads. Tas bija tāds aizkustinošs brīdis visā šai projektā. Un uh, nu, kāds ir mantojums, kas paliks pēc uh, šā gada noslēguma? Tātad infrastruktūra, zīmols, uh, kultūras projekti un tīkli un arī uh, Par laimi radošās eh, nozares Eiropas Savienība šeit dod ar vien lielāku ieguldījumu, un tas tiešām priecē, un mēs raugāmies uz struktūra fondu jauno programmēšanas periodu. Es eh, tā tad vēlējos pastāstīt tikai par dažiem projektiem, kas ir palikuši eh, šis kultūras centrs. Tātad šeit notiek ne tikai dažādi pasākumi, bet šeit tiek īstenot starptautiski projekti. Šeit ir kopīgs projekts ar Vācijas pilsētu Rēgensburgu. Mēs organizējam arī baroka festivālu kopā ar Bavāriju. Mēs domājām ļoti praktiski, mēs zinājām, ka būs pārobežu finansējums un to piesaistījām programmu izstrādē arī gaismas festivāls bija viens no nozīmīgākiem pasākumiem. Tas bija ne tikai tāds svinīgs pasākums, bet tas bija saistīts ar radošo nozaru attīstību, kā piesaistīt uh, uh māksliniekus no visas pasaules, kā viņi visi var sanākt kopā un strādāt. Un arī tas iedvesmoja Rīgu un uh, gaismas festivālu, un Diana noteikti pastāstīs jums par šo projektu. Un pēdējais slaids ir par projektiem, kas ir palikuši kā mantojums. Tātad Eiropas kaimiņu diena šis pasākums joprojām notiek. Iedvesmojamies no uh, Bavārijas uh, projektiem arī mākslinieku rezidences programma un uh, arī radošo nozaru pārstāvi brīvprātīgi piedalās uh, un pilsēta un tās organizācijas joprojām uh, koncentrējas šiem pasākumiem. Tas īsumā ir stāsts par pilsēni. Es pārstāvu pilsētu un šī mantojumu, jāsaka, ietekme uz pilsētu bija ļoti liela, bet eh, viss tas ir ļoti trausls. Daudz kas ir atkarīgs no pilsētas mēra, no tiem, kas organizē šo pasākumu. Un eh, ir jau no paša sākuma jāuzņemās eh, projekta vadība un tas jāizteno. Lielas paldies! Thank you very much and the last. Paldies un pēdējais runātājs Pirmajā kārtā ir Tomas Žalai, un pēc tam būs iespēja uzdot jautājumus. Uh, labdien! Es gribēju runāt par Eiropas uh, daudzveidību, tādēļ sagatavoju savu prezentāciju nevis angļu vai ungāru valodā, tas būtu pārāk vienkārši, bet gan vāciski gribētu pavisam pastāstīt par to, kā pēčā toreiz viss noristēja. Un ne tikai runāt par uh, lietišķo pusi, nu mēs arī uh, gribam mācīties viens no otra kļūdām, un tādēļ es arī uh, runāšu par trūkumiem un kritizēšu. Tātad. Uh, 2010. gadā mēs bijām kultūras galvaspilsēta kopā ar uh, Stambulu un Eseni. Un tas bija ļoti svarīgs gads. Mēs pieteicāmies 2004. gadā, un toreiz mēs arī iestājāmies Eiropas Savienībā. Tas bija pavērsiena punkts, bet mums bija jāpārvar arī grūtības. Eh, konteksts Uh, bija tāds, tad mēs pieteicāmies 2004. Uh, gadā, bet 1991. gadā notika paradigmas maiņa uh, šajā kultūras galvaspilsētu programmā. Līdz tam bija pārsvarā lielās pilsētas, kas piedalījās un uh, kultūras darba kārtība uh, un uh, tika domāts par to, kā turpmāk attīstīties, un mēs uh, iedvesmojāmies no šīs paradigmas kopā ar desmit citām pilsētām. Mums bija trīs galvenie, galvenās tēmas vai galvenie akcenti Mēs vēlējāmies demokratizēt uh, kultūras pārvaldību, kā uh, iesaistīt uh, de plašākus dalībnieku loku, kā demokrātiskāk pārvaldīt. Otrkārt, mēs arī likām akcentu uz mūsu starpkultūru situāciju kā vērtību. Un mēs centāmies šo multietnisko situāciju parādīt un būt tādiem internacionālākiem un uh, arī uh, to popularizēt un iedvesmot. Un arī un parādīt arī citas kultūras, kas pie mums pastāv. Un trešais pēc Glāzgovas notikušās paradigmas mājas, tātad runā, mēs bijām postindustriālā situācijā un vēlējāmies aizstāt uh, zaudēto rūpniecību ar kultūru. Tātad tie bija galvenie trīs mērķi. Mums bija arī, varētu teikt, izaicinājumi, daži bija pārāk lieli, un mēs ar tiem netikām galā. 2004. gadā vēl bija saglabājušās diezgan stipras uh, sociālistiska, komunistiskā struktūras, it īpaši mentalitāte. Un tas uh, izpaudās gan politiskā jomā, gan arī iedzīvotāju vidū. Ungārija ir ļoti centralizēta valsts. Viss notiek Bušta, Budapeštā. Nu, ja kaut kas notiek ārpus, ārpus Budapeštas, tad to vispār neredz un nepamāna. Un arī kultūra ziņā ir tāda centralizācija. Un mēs vēlējāmies to mazināt. 2004. gadā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā bija uh, jāharmonizē likumdošana ar Eiropas Savienību, un tas radīja problēmas uh, prognozējamības ziņā, jo likumi pastāvīgi tika grozīti un uh, pagāja ilgs uh, laiks, tik, līdz tika izveidot stabila juridiskā bāze. Un Eh, jāsaka, ka toreiz arī Austrum Eiropa, Rietum Eiropā uztvēra citādāk. Mēs uh, toreiz neskatījāmies tik ļoti uz, atšķirību, uz atšķirībām. Būtībā bija tā, ka mums bū, bija nepieciešama īpaša vārnīca, jo viens un tas pats vārds nozīmē atšķirīgas lietas Austrum un Rietum Eiropā. Un mums arī uh, Eh, šo, toreiz nebija tik skaidru noteikumu par pieteikšanās procesu, kā tas ir tagad. Un uh, bija tāds neformāls sadarbības tīkls, kas tika iniciēts to laiku. Mums bija nepieciešama tāda apmaiņas programma, kur varētu attīstīt mūsu spējas un apmainīties ar pieredzi par rezultātiem. Pirmais mērķis - kultūras demokratizācija. Tas mums, diemžēl, neizdevās. Tas bija pārāk uh, liels uzdevums, ko bijām sev izvirzījuši. Un tā bija kā tāda uh, lielākā ēna kas uh, krita uz šo projektu. Tad tas tiešām neizdevās. Tālāk jauns uh, internacionāls, uh, jauna identitāte, inter, starptautiska reģionāla identitāte, tad ar uh, horvātu minoritāti, ar uh, Serbiju mēs sadarbojamies ar Vāciju un uh, vēl šie sadarbība atsevišķos gadījumos turpinās vēl tagad, un peča ir tagad atpazīta kā starptautisks reģions, un struktūrālās pārmaiņas mēs uh, pārveidojām bijušo fabriku kultūras uh, centrā. Un tas nebija tik vienkārši izdarāms un vienmēr eh, tātad bija eh, jāraugās uz to, lai viss tiktu laikā pabeigts, jo citādi mēs būtu cietuši neveiksmi, bet eh, pilsēta tiešām ir mainīsies. Varu jums parādīt fotogrāfijas, infrastruktūru, kā tas viss ir attīstījies. Mēs pilnībā renovējām uh, ielas, uzbūvējām jaunu biblioteku, uh, kerāmikas bijušo ražotu mēs pārveidojām uh, kultūras centrā un izveidojām koncertu zāli. Un uh, ar šīs dienas pieredzi varu teikt, uh, ja vēlamies uh, veiksmīgi šo procesu virzīt, tad ir jādomā par kultūras uh, un sabiedriskiem izaicinājumiem un izstrādāt koncepciju, kā tikt galā ar izaicinājumiem. Un uh, ļoti svarīgi ir domāt par Eiropas kontekstu un arī uh, domāt par to, kas paliks pēc šī projekta vietā. Un noslēgumā viena tēma, viens punkts, kur pilsētām vēl ir nepieciešams ES atbalsts, proti uh, politiskā ietekme uz projektu pilsētas, kuras jau ir izraudzītas. Uh, tām jau uh, ir vieglāk tikt uh, ar to visu galā, bet ja pilsētas ir tikai pieteikušās tad ir nepieciešams uh, spēcīgs atbalsts šīm kandidātu pilsētām un jācenšas arī pārliecināt politiķi, lai viņi atbalstītu šos pieteikumus, bet citādā ziņā viņiem nevajadzētu iejaukties šajos projektos. Paldies! Jā, ja, vielen dank! Liels paldies! Ich glaube, das war schon. Jā, manuprāt, tas bija diezgan interesanti jau tīri no prakses dzirdēt šādu pieredzes izklāstu par to, eh, ko darīt, ko varbūt nedarīt. Klātesošajiem eh, mūsu deputātiem es vēlētos dot tagad eh, iespēju uzdot jautājumus. Vai ir jautājumi? Petra, Mihaila Šoidrova, kurš vēl? Mihaila, sākšu pierakstīt. Thank you very much for uh, your presentation. Paldies par jūsu prezentāciju. Uh, tas bija ļoti interesanti un pirmkārtām pateicos par jūsu darbu, jo jūs visi esat uh, uh nu, ļoti smagi uh, strādājuši, lai varētu nodrošināt uh, šo Eiropas kultūras galvaspilsētu veiksmi. Man ir vairāk jautājumu, jo jūs minējāt nepieciešamību pēc politiska atbalsta. Jūsu pilsētā, tad, kad jūs gatavojāties, tad, kad jūs eh, gatavojāties Eiropas eh, kultūras galvaspilsētas eh, laikam, uh, Vai jūs saņēmāt pietiekam politisko atbalstu, jo mēs bijām uh, Pilsenē, mēs zinām, ka tur tas nebija tik vienkārši, jo bija notikušas izmaiņas uh, politiskajā struktūrā. Un tādā gadījumā ir ļoti sarežģīti vai pat grūti tulkot un eh, turpināt un eh, skaidrot cilvēkiem to, cik eh, svarīga ir jūsu programma, ja jūs negūstat pietiekam daudz šī atbalsta. Un otrs jautājums. Vai jūsu pilsēta uh, kļuva vairāk atpazīstama Eiropā kā kultūras galvaspilsēta. Nu, noteikti tas ir pilnīgi skaidrs, bet vai jūs varētu teikt, ka jūsu pilsētā Eiropa bija vai ir vairāk redzama kā mūsu Eiropa, kā mūsu kopējā telpa, Tātad vai tieši šis skatījums uz Eiropas Savienību, Eiropas Savienību tās vērtības, eh, tās eh, svarīgums, vai tas jūs pilsētā izpaudās, vai jums eh, par to ir kāds viedoklis? Tagad es aicināšu apkopot vairākus jautājumus. Teiksim, pa trim jautājumiem, un tad došu iespēju atbildēt. Un pēc tam atkal trīs jautājumi, un atkal atbildes iespējas. Petra Kamervevert. Jā, paldies! Paldies par tiešām iespaidīgajām prezentācijām. Man ir eh, salīdzinoši vienkārši jautājums, uz kuru varbūt grūti būs atbildēt. Kultūras galvaspilsētām iepriekšējā vai pirms tam vēl sasaukumā eh, mainījām nostāju, padarot eh, to savu par savādāk procesu, lai nebūtu tikai pasākums uz gadu, bet būtu ilgspējīgs risinājums. Uh, lai pēc šī gada, kad nu ir daudz skaistu pasākumu, svinību, kas arī, protams, ir svarīgi, lai pēc tam pilsētās kaut kas paliktu arī. Lai būtu ilgspējīga ietekme, tā skaitā uz pilsētas attīstību. Tāpēc vienkārši, bet varbūt grūti atbildams jautājums, kas ir palicis. Paldies, Melbārds kundze! Yeah, first of all, thank you very much. Pirmām kārtām paldies par jūsu prezentācijām. Man ir jautājums uh, uh, Javieram Pējā. Manuprāt, tas bija tāds ļoti iedvesmojošs veids, kā jūs uh, stāstījāt, kā jūs prezentējāt kultūras galvaspilsētas. Jūs uh, paudāt uh, zināmas šaubas par piecu gadu sagatavošanās procesu. Es gribētu izteikt savas šaubas par šo apgalvojumu, ir īpaši ņemot vērā to, ka kultūras sektors var eh, ļoti iegūt kultūras infrastruktūras ziņā, un eh, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ar trim gadiem nepietiktu. Varbūt jūs varētu argumentēt labāk, kāpēc jūs domājat tā par iepriekš minēto. Tāpat eh, pozitīvi vērtēja ideju par balto grāmatu, bet varbūt arī jūs to varētu nedaudz vairāk paskaidrot, ko jūs ar to domājāt. Paldies! like Došu vārdu mūsu ekspertiem atbildēt uz, pirmo, uz pirmiem jautājumiem. Bueno, en esta vez voy a hablar en castellano. Eh, bueno, en primer... Paldies. Eh, runāšu spāņu valodā. Pirmkārt, atbildēšu uz eh, jautājumiem, kas bija par politisko atbalstu. San Sebastianā visā procesā bija nepārtrauktas izmaiņas katru reizi, kad notika vēlēšanas, kaut kas mainījās. Nu, tāds īsts eh, piemērs. Tas nozīmē, ka katrā gadījumā atbilst no politiķiem bija eh, diezgan visaptvarošs, bet eh, tik līdz politiķi nomainījās, tad arī skatījums mainījās, notika vēlēšanas un viss atkal mainījās. Visi, protams, tic kultūrai, bet katram ir cits skatījums, ko tas nozīmē. Nu, tā ka, manuprāt, nu, atbildot jūsu jautājumu, svarīgākais ir tas, lai būtu kaut kāda vadošā struktūra, organizācija. Šai struktūrai varbūt nevajadzētu būt eh, pārāk politicizētai, tai vairāk jādarbojas ar kultūras un eh, ar kultūras jautājumiem, bet uh, droši vien arī citi kas ir piedalījušies šādos procesos, varētu teikt ko līdzīgu. Uh, tālāk, San Sebastian, vai tā ir vairāk redzama tagad Eiropā un Eiropa tajā? Jā. Bet uh, bija daudz dažādi projekti, kas tika veikti un dažkārt labākā lieta, kas bija, bija viss šī dažādība un tas, ka cilvēki varēja atklāt dažādus teātrus un uh, deju grupas un koncertus. Tātad labākais visā tajā ir izglītība. Mums vienam otru ir jāsaprot labāk nepieciešama savstarpēja izpratne. Un pirmkārtām jānodrošina, jāpanāk tās, ka mēs eh, sadodamies rokās un varam viens otram paspiest roku. Otra lieta. Tātad, kas paliek pēc tam? Atkal ļoti būtisks jautājums. Divtūkstoš 17. 19. gada eh, apņemšanās e, ir izpildīta. Tagad mēs esam pārgājuši pie nākamā perioda, un mēs redzam tādas lielas e, atšķirības e, iepriekšējā. Iepriekšējā rezolūcija par kultūras galvaspilsētām Nu, tur bija teikts, ka nevar vienkārši kultūras galvaspilsēta vienkārši aizvērt durvis. Ja valsts vai pilsēta ir eh, kļūst par kandidātu, nu, tad viņi kļūst par eh, šīs ģimenes locekli uz ilgu laiku, tad nav kaut kāds brīdis, ka tas viss beidzās. Un trešām kārtām par balto grāmatu un pieciem gadiem, tas, ko jūs minējāt. Par šiem pieciem gadiem, manuprāt, infrastruktūras problēmas ir diezgan viegli atrisināmas, jo mums ir piemēri Eiropas eh, kultūras galvaspilsētās, eh, kurās, piemēram, ir, eh, nav bijuši pabeigts celtceļa stacijas vai kaut kāda cita infrastruktūra, kas, teiksim, nāca vēlu, un jūs droši vien varētu man piekrist, ka mums ir jānodrošina, lai tiktu noteikts kaut kāds laika limits ierobežojums. Protams, ka visu var pielāgot. Teiksim, pirmajā gadā mums ir jānodrošina, lai Eh, jebkuru galvaspilsētu mēs izvēlamies, tad eh, ir viens gads eh, projektu noslēgšanai, un ja jūs zinat, ka ir tikai trīs gadi, tad jūs arī to izdarīsiet tajā periodā. Tā ka, ja jūs ja jums ir projekts, kas jāpabeidz trīs gadu laikā, tad jums viņš tā arī tiks izdarīts. Jūs sāksiet uh, pirmo gadu, tur kapacitātes uh, veidošanu un tā tālāk. Bet jums ir jānodrošina, ka situācija ir eh, pietiekami reāla visās eh, šajās dažādajās pilsētās, eh, kurās ar to saskārās. Bieži vien šīs pilsētas nebija labi zināmas, dažkārt cilvēki pat nezināja, kur tās uz kartes atrodas. Tā tad ir jābūt reāliem. Es domāju, ka būtu labāk, ja tas būtu trīs gadu cikls. Un par balto grāmatu runājot. Man liekas, ka tas būtu diezgan viegli izdarāms. Eh, nepieciešama tāda kā matrica, kurai sekot, un tad tur būtu iekšā visi elementi, lai varētu cilvēkiem ļaut labāk sagatavoties. Tā piemēram, mēs visi varētu runāt par eh, vadības izmaiņām un konfliktu pārvaldību. Mēs visi ar to esam saskārušies. Un, kad tas notiek, tad mums eh, šķiet, ka tas ir visbriesmīgākais pasaulē, un uh, mēs kļūstam par Eiropas kultūras galvaspilsētu, un tad liekas, ka tas ir akst, visšausmīgākais pasaulē, bet, eh, nu, skatāmies reāli, Matērā, piemēram, citur, visur tas ir noticis, nav neviena eh, Eiropas kultūras galvaspilsēta, kur nav gājis cauri visām šīm grūtībām. Domāju, ja cilvēki varētu to saprast, tad tas būtu ļoti noderīgi. Un par balto grāmatu. Domāju, ka te nevarētu izmantot kaut kādu vienkārši eh, copy-paste eh, automātisku pārlīmēšanu. Nu, tur nepieciešams svaigs sākums. Paldies, paldies arī īpaši tulkiem. Izskatās, ka jums ir īpaši izaicinājumi šodien, saka priekšsēdētāji. Tālāk Suhanekungs. Well, uh, talking about the... Paldies, runājot par politiķiem un uh, eh, politisko atbalstu. Teikšu, ka mēs te varētu vēl divas stundas uh, par to runāt Bet eh, visā visumā gribu teikt, ka ir divi veidi problēmas, kas izriet no politiskā atbalsta trūkuma. Pirmā Tas ir vietējais eh, līmenis, un tur parasti rodas eh, problēmas ar menedžmenta struktūru, ka projekts tā kā noiet no sliedēm, neiet kā mm, paredzēts. Nu, tas parasti ir kaut kādā veidā pārvaldāms, iegrožojams, teiksim, zināmi soļi, ko veic organizācijas struktūrā vai pārvaldībā. Otrais līmenis ir valsts līmenis. Un tas tik tiešām var radīt nopietnas problēmas starptautiskā un uh, valsts līmenī. Tā, piemēram, ir viena pilsēta, kurai 2021. gadā ir e, šis nosaukums, un tagad viņi saņem mazāk kā 20% budžeta izteiksmē, ko viņiem valsts valdība bija solījusi. Nu, tas ir ārkārtīgi nopietni, tas ir smagi. Ja panākt e, tātad šī darba turpināšanos, nu viņiem ir būtiskas, smagas problēmas. Ja man būtu burvinoņi un es kaut ko varētu mainīt Eiropas eh, kultūras galvaspilsētu koncepcijā, tad es eh, noteikti tādu noteikumu un politiku, ka tad, kad valsts eh, piesakās, tad valsts valdībai ir jānāk klajā ar oficiālu paziņojumu, cik liels būs ieguldījums no valsts valdības puses, neskatoties, kura pilsēta uzvarēs uh, negaidot tālāk līdz galīgiem rezultātiem, neskatoties uz to, vai pilsētu pārstāv tāpat politiskā partija vai nē. Tātad tas būtu mans ierosinājums padarīt to par tādu obligātu prasību dalību valstu valdībām, izteikt šādu reālu, spēcīgu apņemšanos, eh, eh, kas tālāk tad atvieglotu šo īstenošanas fāzi. Ja pilsēta tiek izraudzīta, jā, protams, jūs kļūstat redzamāki, Un, un pilsēna šajā gadījumā bija jau tā jau ļoti labi zinām pilsēta, tā kā jā. Un jā, protams, arī Eiropa ir labāk saskatām un visa tematika. Es pirms divām nedēļām Plavdivā eh, lasīju priekšlasījumu par projektu mantojumu. Eh, tas prasīja stundu, nu, tā tad nav vienkārši par to visu tā izteikties, bet tur bija daudz piemēru par pilsētām, kā tās ir ieguvušas no Eiropas eh, kultūras galvaspilsētas. Atgriežoties tālu vēstulē, sākot, eh, teiksim, ar lieliem projektiem, Berlīnas filmu festivāls, piemēram, kas sākās 1985. gadā, tas ir, tā ir liela Eiropas kinematogrāfijas balva, kas eh, tika izveidota 1985. gadā un nu, ārkārtīgi attīstījās bija pilsētas, kas uh, nolēma veikt uh, eh, bienāls vai trienāls kā pasākums īstenot. Arī tas ir veids, kā var uh, saglabāt šo mantojumu un bija pilsētas, kas centās saglabāt kaut kādus projektus un tālāk attīstīt organizatorisko pusi. Nu, tā tad ir dažādi principi, kā to var darīt. Tas jādara pēc iespējas ātrāk, galvenā, tātad šī gada laikā, kamēr ir enerģija un spēks, un gribētu teikt, ka vairāk kā puse Eh, šo pils, pilsētu uztver eh, gūto mantojumu ļoti nopietni un, eh, jā, ir noteikti ļoti liela ietekme tam, ka pilsēta ir bijusi Eiropas kultūras galvaspilsēta. Jā, jā, paldies. Pavisam īsas piezīmes un papildinājumu tam, ko Iržī jau sacīja. Es neesmu tik pārliecināts, ka tā situācija tāda, ka mums vajadzētu sākt dialogu varbūt, bet tavs priekšlikums ar nacionālo valdību atbalstu. Bet, protams, ka tas ir ļoti nu, svarīgi un nepieciešami, bet tas varbūt arī pretproduktīvi. Jo, ja valdība dod ievērojami vairāk naudas nekā pilsēta, tad mainās arī attiecības savstarpējās, un to mēs pečā arī piedzīvojām. Mums bija politiskais atbalsts, tas mums bija visa pieteikšanās posmā, toreiz politiķiem īsti nebija nekāda skaidrība, kas tas tāds vispār ir. Kāds, ah, nu kaut kāds skaists kultūras projekts nav problēma. Bet tad, kad saņēmām šo titulu, tad, tad bija nopietns atbalsts, jo mēs ļoti daudz koncentrējāmies uz investīcijām infrastruktūrā. 2010. gads Ungārijā bija vēlēšanu gads Gan pašvaldības vēlēšanas notika, gan arī valdības eh, līmenī. Līdz ar to politiskajām partijām, protams, eh, bija vēlme pateikt, labi, mēs eh, uzbūvēsim praktiski jaunu pilsētu jums uz 2010. gadu. Un, teiksim tā, tas arī no, nozīmē, ka bija atbalsts no nacionālās valdības, bet viņi nevēlējās kļūdīties. Viņi vēlējās norganizēt ļoti labā līmenī šo pasākumu. Līdz ar to bija tādas asas debatas, vai mēs spēlējam droši, jeb mēģinam eksperimentēt kaut ko, jo tas, man liekas, ir pati jēga šai pasākumā, lai tas nebūtu tik prognozējami viss. Protams, ka liela apmeklētība arī ir svarīga, bet eksperimentālā daba, manuprāt, ir absolūti nepieciešama. Un bija arī nepārtraukts pārmaiņas vadības struktūrā pečā, Un tas noved pie tā, ka īstenošanas posmā mums bija trīs dažādi birģermeistari šai periodā. Vai pilsēta kļuva labāk atpazīstama? Jā, tieši starptautiski. Nu, Peča ir e, pilsēta 30 km no Horvātijas robežas. Turpat arī robeža ar Sloveniju un netālu ir Vācija. Mums ir intensīva apmaiņa uh, gan ar Sloveniju, gan ar Vāciju, vāciešu um, minoritātes dēļ. Līdz ar to Eiropas um, dimensija ir jūtama pilsētā. Šī vieta vienkārši ir starptautiska nekā varbūt eh, pirms tam tas bija. Pieci gadi sagatavošanas posms. Manuprāt, pilsētām sagatavošanas eh, fāzē. Nu, viņam jāiet uz priekšu progresīvi, pat eksperimentējot. Tāpēc, manuprāt, tas ir labi, ka ir pieci gadi sagatavošanai. Jo sākumā, protams, ir nepieciešams stabils eh, pārvaldības modelis. Tālāk ir jāstiprina kapacitāte. Tas ir jāuztver ļoti nopietni, gan izveidojot komandu, gan iesaistot cilvēku un lai ļautu arī eksperimentēt. Un tas prasa laiku. Un īsākā periodā tas var neizdoties. Tāpēc, manuprāt, tas bija pareizs eh, lēmums. Jā, tas, manuprāt, viss. Paldies! Tagad tie, kas ir pieteikušies uzdot jautājumus no deputātiem, es labprātāk varbūt uh, Eh, vilktu tagad svītru, pieliktu punktu tiem, kas vēlas uzdot jautājumus, un pārējie pēc tam varētu, jo mums vēl diviem ekspertiem jādod vārds. Ir. Un ja pēc tam vēl ir jautājumi iepriekšējiem, nu to pēc tam beigās var arī uzdot pirmās kārtas ekspertiem. Manuprāt, ļoti interesants diskusijas mums šobrīd ir. Bet mums jāskatās arī līdzi, lai struktūru saglabātu, jo mums ir arī laika ierobežojumi arī šeit. Tālāk. Matiča kungs, Bilbao kungs, Haidas kungs un Bočko kungs. Vēl man četri runātāji. Lūdzu, Matiča kungs. First, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām paldies par uh, jūsu ļoti labajām prezentācijām. Šī ir īpaši interesanta tēma, jo Horvātijā uh, būs, uh, Horvātijā būs kultūras galvaspilsēta 2020. gadā. Un man Tāpēc e, ir e, jautājumi, kas riekai varētu būt e, noderīgi nākamam gadam, un jautājums līdz ar to visiem mm, runātājiem. Jūs visi minējāt kaut ko, ko es gribētu uzzināt. Ja jums ir pietiekami daudz laika, tad atbildiet uz šiem diviem jautājumiem. Kā jūs nodrošinājāt uh, ilgspējīgu darbībām? Uh, Eh, finansējot eh, un nodrošinot līdzdalību, un vai ir iespējams īstenot aktivitātes arī pēc eh, šī kultūras galvaspilsētas gada, un kāds ir iespējamais risks programmu īstenošanai kultūras galvaspilsētām, vai ārējie, vai iekšēji, vai jūs varētu aprakstīt kādas problēmas, ar ko jūs saskārāties, vai kaut kādas grūtības? Äh, Paldies! Bilbao kundze. Thank you very much. Paldies. No se han hecho ya muchas preguntas y yo voy a aprovechar este minuto para. Paldies. Eh, gribētu vispirms pateikties visiem eh, mūsu paneļa ekspertiem un eh, īpaši Ksavieram, jo viņš spēja runāt ar tādu milzīgu entuziasmu, kas tik tiešām ir nepieciešams, un man liekas, ka tas tieši noliek pilsētu priekšplānā, un jūs vārdos bija tāds liels lepnums, un tas, manuprāt, ir svarīgi. Bet gribētu paneļu ekspertiem uzdot uh, sekojošu jautājumu, vai jūs esat Eh, piedzīvojuši to, ka izvirzot šo pilsētu par kultūras galvaspilsētu, vai tiešām notiek kaut kāds reāls izmaiņas, vai šīs eh, pilsētas iedzīvotāji tik tiešām eh, saskata dažādību un kultūru kā instrumentu, kā virzīties uz priekšu, vai jūs tiešām esat redzējuši tādu kultūras pārvirzi, tādu būtisku izmaiņu, kad pilsēta ir tikus nominēta. Manā gadījumā es neesmu no San Sebastianas, bet esmu no Basku zemes, un es domāju, ka Nu, tāda lieta šķiet mūsu gadījumā notika, jo tik tiešām bija centieni iesaistīt visus eh, sektors un pilsoņus visdažādākajos pasākumos. Visi varēja būt iesaistīti un eh, varēja to izbaudīt, un mani interesētu dzirdēt, kā tas ir darbojies citās pilsētās. Un pēdējais jautājums eh, Ksavieram. Uh, Jūs pieskārties ar jautājumam arī par uh, minoritātēm. Nu, tā vietā varbūt, lai būtu vienkārši baltā grāmata, varbūt, ka mums varētu būt uh, tāds uh, detalizēts modelis uh, vai, nu, kaut kāda matrica, ko varētu izmantot, teiksim, visas pilsētas un, attiecīgi, gūt kaut kādu konstruktīvu novērtējumu. Um, Haidiskungs. That... Paldies visiem runātājiem, jo viņi parādīja, ka neapšaubām Eiropas kultūras eh, galvaspilsētām eh, tās nes tādu atpazīstamību Eiropas pilsētām un, attiecīgi, Eiropas Savienība mm, to arī finansē. Cilvēki bieži vien ir pārsteigti, un arī es biju pārsteigts, kad es redzēju Pilzenes eh, sniegto informāciju. Paredzētais budžets bija apmēram 4,9 miljoni no Eiropas finansējuma, un faktiski tas bija tikai 1,9 miljoni. Jums bija ļoti liels uh, budžets infrastruktūrai, apmēram 48,6 miljoni, vai jūs tur dabujāt kādu Eiropas finansējumu uh, šīm investīcijām? Tāpat gribu uzdot jautājumu citām um, pilsētām, Eiropas uh, kultūras galvaspilsētām, kāda bija jūsu pieredze ar Eiropas finansējumu? Paldies! Paldies, un Vočkal kundze! I'll speak Hungarian. Runāšu Ungāru valodā. Daudz, kas jau ir pateikts, un es arī gribētu pateikties visiem par prezentācijām. Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, šī ir pirmā reize, kad es dzirdēju par neformālo grupu vai paneli, kas palīdz ar informācijas apmaiņu. Mans jautājums varbūt, ka varētu kaut kādā veidā formalizēt eh, šīs saiknes tādā izteiksmē, ka balstot uz jūsu pieredzi, jūs varētu iesniegt priekšlikums eh, komisijai par to, kā šo programmu padarīt eh, iedarbīgāku. Un otrs jautājums. Cik lielā mērā programma ir stabila, ja mēs runājam par saturisko pusi? programmu definē pirmajā gadā, cik lielā mērā to ir iespējams īstenot gadā numur 5, pieturoties pie pirmā gada plāniem un apņemšanām, un cik lielā mērā ir kaut kāda elastība mainīt šo izstrādāto programmu. Paldies! Jā, es würde sagen, wir fangen. Nu, teiksim tā, tādā pat secībā kā iepriekš, tad varbūt darām Paja Ruijas kungs. En, en orden inverso. Tā tad eh, pretējā kārtībā. Labi, apgrieztā kārtībā. Paldies. Pavisam īsi par uh, ilgspējību. Nu, projektu ilgspējība nozīmē, ka ir jānodrošina, lai šos projektus vāda struktūra, eh, kas paliks pilsētā. Ja visu darbu veids uh, Eiropas kultūras galvaspilsētas eh, kaut kāda īpaša struktūra, nu tad tas nāks un paies. Vairāk kā 50% eh, programmas eh, San Sebastianā, teiksim, tas, kas bija uzsākts, šīs programmas tās joprojām turpinās notiek. Daži no projektiem, kas bija, nu tā ļoti saistīti tieši ar Eiropas kultūras galvaspilsētas uh, schēmu, nu tie mm, daži ir apstājušies, teiksim, bet daudz projektu, kā es teicu, turpina darboties. Uh, Paldies arī Bilbao kundzei par jautājumiem. Es eh, arī domāju, ka šī schēmas daļa nav pietiekami izmantota. Eh, tur ļoti interesants lietas notiek. Gribu teikt, ka jā, ir eh, bijuši centieni izveidot tīklu, bet tas netika pabeigts. Man šķiet, ka daudzi no mums domāja, ka tas ir kaut kas nepieciešams, bet, nu, tas tomēr netika izdarīts, dažādi viedokļi tika izteikti, daudz, daži teica, ka tam vajadzētu būt uh, tādā mm, brīvākā formātā. Bija centieni uh, veikt uh, kaut kādu analīzi un mēģināt salikt kopā šo informāciju par Eiropas kultūras galvaspilsētām, bet. Tā kā tā ir viena no vecākajām iniciatīvām, Eh, tad, nu, jā, varbūt, ka būtu vērts eh, to paturpināt. Par finansējumu San Sebastians gadījumā. Tas bija tāds īpašs gadījums, jo mēs neprasījām nekādu palīdzību infrastruktūrai. Mūsu programma balstījās uz eh, līdzās pastāvēšanu San Sebastianu. Ir pilsēta, kas uh, jau bija diezgan, nu, tāda turistu piesaistoša, ap, turistu apmeklēta pilsēta. Un eh, pirmo reizi tajā pašā gadā mums eh, izdevās eh, saņemt divas radošās stipendijas no Eiropas. Nu, tik tālu man komentāri par šo tēmu. Sučenekungs nākošais. Speaking about the... Paldies! Runājot par finansējumu un uh, ilgtspējību. Uh, man šķiet, ka galvenā ir kapacitātes stiprināšana, tas, kā jūs apmācat kultūras uh, darbiniekus, kā jūs strādājat ar viņiem, sagatavojoties šim konkursam un sagatavojot projektu kā tādu. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā uzturēt un uh, iegūt finansējumu ilgspējībai. Un, kā jau teicu, jums jābūt ļoti praktiskiem. Jums uh, jādomā par uh, potenciāliem līdzekļiem nākotnē, plavdības gadījumā, piemēram, uh, pēdējais gads, tad, kad jau viņi bija tuvu galvenā gada pabeigšanai, viņi atstāja uh, paredzēja līdzekļus jau šīm mantojuma e, darbībām, aktivitātēm, un e, viņi paredzēja tātad pusi e, summas paredzēt šīm mantojuma darbībām. Nu, tas ir tāds piemērs, kas parāda, kā tas turpinās pēc tam, kad, nu, tā kā viss ir beidzies. Runājot par programmas īstenošanas risku, man galvenais risks bija līdzsvars starp uh, vietējām un starptautiskām programmām. Tātad tas, ko sagaida vietējie cilvēki. Viņi grib parādīt savas pilsētas dažādību, un uh, no otras puses uh, puse projekta balstās uz uh, pilnīgi citiem pamatiem, uz tādiem Eiropas līmeņa vai valsts līmeņa vai, teiksim, starptautiskiem principiem. Uh, Un tas ir daudz jāskaidro, un par to daudz jārunā un jādiskutē. Un pēdējais jautājums. Jā, tas noteikti dod jums iespējas arī kaut ko mainīt īstenošanas fāzes laikā, jo jūs varat uh, uh, tādus atvērtus konkursus uh, rīkot, balstoties uz vietējām kultūras vajadzībām, nepieciešamībām. Tātad, protams, var arī notikt kaut kādas korekcijas, jo pieci gadi ir garš periods šādam projektam. Tāpat arī es piekrītu, ka varētu šis periods būt īsāks, teiksim, četri gadi varbūt ar tiem pietiktu. Bet pilsētām, kas eh, iegūst šo titulu, tas ir, eh, nu, tā ir liela lieta, tas ir tāds, nu, ļoti būtisks līgums. Es domāju, ka tur arī, zinām, soda sankcijas ir jāparedz. Ir jābūt eh, tātad mehānismam, lai cilvēki, lai pilsēta pieturētos pie izvirzītā grafika. Kādas ir notikušas izmaiņas? Vai pilsēta izmainījās? Pilsēnas gadījumā jā, ļoti izmainījās tas, kā cilvēki izmantoja publisko telpu. Ir daudzas valsts, kurās eh, varbūt ir eh, dabīgi būt uz ielām, baudīt, tā teikt, dzīvi, kustību uz ielām. Pilsēnas gadījumā vislielākā redzamākā izmaiņa bija tas, kā kultūra pārvietojās ārpus, tātad no ēkām uz eh, publisko telpu, un cilvēki sāka būt tādi ieinteresētāki par to, kas notiek visapkārt. Viņi sāka vairāk piedalīties, un tieši šī piedalīšanās daļa, tas bija kaut kas jauns, un tam tiešām bija liela ietekmes pilsētu. Vēl pēdējā lieta par infrastruktūru. 48 miljoni infrastruktūrai pilsētā, kur ir 170 tūkstoši iedzīvotāji, tas ir daudz. Diemžēl eh, mēs saņēmām mazāk kā 20% no Eiropas Savienības struktūra fondiem Nezinu, vai tas ir tāds eh, pozitīvs vai negatīvs signāls, bet kohēzijas politikas ziņā Čehijas eh, republika sāk jau kvalificēties kā attīstīta valsts, un eh, infrastruktūrai līdzekļi vairs netiek īpaši daudz paredzēti. Arī kultūras infrastruktūrai, bet Horvātijā vēl tas tā nav, un rieka no mana skatījuma, manā skatījumā, nu, darbojas ļoti veiksmīgi, panākot šo līdzsvaru starp infrastruktūras projektiem un uh, nemateriāliem projektiem, kā es esmu uzzinājis, vairāk kā 50% no Eiropas Savienības finansējuma eh, jaunam uh, modernam mākslas muzejam un citām aktivitātēm ir uh, arī radošajām kvartālam un tam līdzīgām lietām. Nu, ja tas viss būs veiksmīgi beigās, tad uh, Mm, tik tiešām tās ir lietas ar lielu potenciālu, un es domāju, ka jūs eh, tiešām esat uz eh, ļoti laba ceļa šobrīd. Šalai. Paldies, Šalai kungs, tagad. Jā, es to arī varu apstiprināt. Manuprāt, Rieka ir uz pareizā ceļa. Kas attiecas uz ilgspējību? E, esmu pārliecināts, e, ir piemēri labi un slikti, un peči varbūt nav tas labākais piemērs tam, ka ilgspējību un ilgspējīgas struktūras var radīt, ja tiek e, investēts cilvēkos. Tas ir ļoti svarīgi, un Iržī to daļai arī pateica. Struktūras mēs pečā varējām radīt, veikt investīcijas, ne tikai tajās struktūrās, kuras pieminēju. Principā tas varētu kalpot arī kā labākais piemērs, nu, ar savām jautājumzīmēm, protams, bet tomēr pēc 2010. gada e, neizjuka e, šī kultūras pārvaldības struktūra. Tas bija grūti. Mums vadībā bija pārvaldīti arī visi kultūras infrastruktūras e, projekti. Tie nebija vietējā domē pārvaldīti, bet pie mums. Un pēc kultūras gada beigām pilsēta izlēma turpināt izmantot šo modeli. Un mūsu pārvaldes infrastruktūras nodeļa e, tā kļuva par pilsētas attīstības eh, uzņēmumu. Darbojas vēl līdz šim brīdim. Un ir ļoti laba pieredze Eiropas Savienības finansējuma piesaistīšanā. Cits piemērs no mākslinieckās daļas, tad eh, tika izveidota tāda pārvaldība, kur apvienoja visas eh, vecās un jaunās kultūras iestādes. Vai tas ir labi vai slikti, nu par to var plaši diskutēt. Bet katrā ziņā pilsēta centās panākt eh, ilgspējību struktūrālā ziņā, un tas, manuprāt, bija labs risinājums. Par riskiem īstenošanas fāzē. Daudz ko jau dzirdējām par to, varu varbūt vēlreiz uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi lai tiktu atrasts pareizais līdzsvars starp vietējiem eh, aktieriem un eh, māksliniekiem, kas varbūt nav uh, tik atpazīstami, un starptautiskajiem lielajiem vārdiem. Un līdzsvaru starp maziem projektiem un lielajiem projektiem. Tur vajadzētu ļoti rūpīgi līdzsvarot šīs lietas. Vēl viens aspekts par īstenošanu. No manas pieredzes varu teikt, uh, ka komunikācija ar iedzīvotājiem nav tikusi labi organizēta. Ja tā tiešām ir, tad tas noved pie problēmām. Vienmēr ir jāskaidro, ko mēs darām, kāpēc mēs darām, kādi ir riski. Ir atklāti jākomunicē ar iedzīvotājiem. Tas ir ļoti svarīgi. Par investīcijām infrastruktūrā. Mums pečā 85% bija Eiropas Savienības finansējums no investīcijām Tā tad ļoti liela daļa Eiropas Savienības nauda tā bija. Un Bočkala kundze e, savā jautājumā par to interesējās par šo neformālo tīklu. Es centos līdz dibināt šo neformālo tīklu, un toreiz bija šī vēlme un nepieciešamība apspriesties savā starpā, eh, kas īsti ir kultūras galvaspilsētu un kā to attīstīt sekmīgi. Un tāpēc mēs pašā sākumā izstrādājam tādu kā politiku, ka tā ir tāda noslēgta sabiedrība, bet kur mēs savā starpā esam absolūti atklāti un ne, nerunājam kaut kādas mārketinga runas. Un tas bija sākumā, pirmajos gados. Nu, kopš tā laika, jāsaka, katru gadu nāk klāt eh, divas pilsētas šeit tīklā, Un visu laiku ir šis temats, kas mēs esam, kāpēc mēs pastāvam. Un tas tāds process, kas attīstās, un tas ir aktuāls jautājums. Bet kā jau mm, Šavieris no, norādīja, tad, kad tiek pieņemts lēmums, un to ir nepieciešams institucionalizēt, lai šis tīkls kļūtu oficiāls. Paldies! Un paldies! Nu, tad ar to noslēdzam pirmo bloku mūsu pirmajiem ekspertiem un ķeramies klāt otrajam blokam. Dodu vārdu Diana Čivlas kundzei. Thank you. I will speak Latvian. Rīga bija Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā. Un Rīga eh, vienmēr ir atradusies eh, Eiropas krustcelēs starp dienvidiem un rietumiem, starp ziemeļiem un austrumiem. Un vienmēr ir kaut kādā veidā tikuši veidoti ceļi cauri Rīgai. Savulaik tas bija dzintara ceļš, tirdzniecības ceļš, kas gāja cauri Rīgai, caur kuru pa visu Eiropu un tālāk tika izplatīts dzintaras, kas tika izskalots Baltijas jūrā, un tā bija sava veida uh, valūta ar lielu pievienoto vērtību tajā laikā. E, Eiropas kultūras galvaspilsētai arī ir jāveido ceļi, un e, mēs arī domājam par to, kā lai šos ceļus, pa kuru izplatīt šo, šo šodienas valūtu ar lielu pievienoto vērtību, kas ir kultūra, kā to, ar to dalīties un izplatīt. Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts tika veidots visai Eiropai sarežģītā ekonomiskās krīzes laikā. Ekonomiskā krīze bija reāls forsmažors ne tikai kultūras jomai. Visa sabiedrība bija ekonomiskās krīzes ietekmēta, depresīva, un sabiedrībai bija vajadzīgs eh, kaut kāda veida izdzīvošanas komplekts. Un eh, tādēļ arī eh, mēs piedāvājām programmu ar nosaukumu Force Majeure, un mēs piedāvājām pozitīvu force majeure, kultūru kā šo pozitīvo force majeure, kā Eh, kaut ko tādu, kas ikvienam var dot negaidītus, pārsteidzošus rezultātus, mainīt cilvēku un pilsētu dzīves un padarīt eh, tos tās labākas. Eh, ja Ksavieris veidoja alfabētu, tad es izvēlējos tiem ieguvumiem vai ilgtermiņa ieguvumiem un mantojumam no Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīgā piešķirt mūsu tematisko līniju nosaukums, jo man liekas, ka tie ļoti labi raksturo tieši šos iegu, ieguvumus ne tikai tādā formālā veidā, bet arī jēdzienu dziļumā. Uh, vispirms okeāna augs. Uh, eh, šī projekta ietvaros pieauga uh, vis, vispār cilvēcīga un pārlaicīga kultūras vērtība apzināšana un izzināšana. Un aktivizējās mākslinieku jaunradi un mākslinieku piedalīšanos sociālajos procesos. Otrs liels iegūms bija tas, ka um, notika diskusijas par Eiropas kopīgo vēsturi, par ideju un varas sadursmēm un atsaucoties uz Pirmo pasaules kara uh, simtgadi uh, un to arī, kā izmainījās Eiropas karta pēc uh, šī uh, laika. Un šīs nosaukums šai mūsu uh, tematiskās līnijas sadaļai bija brīvības iela. Trešais lielais iegūms bija Rīgas ceļu karti. Un eh, Rīgas ceļu karte eh, patiesībā no mana viedokļa skatoties un skatoties ilgtermiņā bija viens no lielākajiem un uh, pamatīgākajiem ieguvumiem pēc Eiropas kultūras galvaspilsētas, jo notika pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, sabiedrība kļuva atvērtāka un, uh, kas ir arī ļoti svarīgi, pieauga kultūras uh, patēriņa apjoms. Jo tad, kad mēs sākām projektu, eh, tad eh, patiesībā mēs eh, izpētījām statistiku un sapratām, ka aktīvi kultūras procesos mums valstī piedalās tikai 15% cilvēku. Un faktiski tieši tas bija arī mūsu lēmums. Mēs izlēmēm, ka visu komunikāciju par Eiropas kultūras galvaspilsētu mēs veltam tieši šiem atlikušajiem 85%, ko mēs diplomātiski nosaucījām par potenciāliem aktīvajiem kultūras procesa patērētājiem. Un uh, nenoliedzami uh, piedalīšanās Eiropas kultūras galvaspilsētas uh, projektā uh, ļoti cēla uh, mūsu uh, iedzīvotāju pašapziņas līmeni. Tas bija ļoti svarīgi, un tas arī ietekmēja tālākos pilsētas lēmumus attiecībā uz dažādām formālām lietām. Tik izmainīta pilsētas kultūras stratēģija, tika ieviesta speciāla programma uh, kopienām uh, apkaimēs un uh, priekšpilsētās. Uh, Šī programma darbojās vēl šodien un turpinās darboties, jo tā ir ļoti auglīga. Un ir izveidojušies vairākie radošie kvartāli pilsētā, un, uh, kas tiešām ir missvarīgākais, uh, ir pieaudzis kultūras patēriņš. Un tā ir ļoti svarīga ziņa un zīme pēc Eiropas kultūras galvaspilsētas. Bet ja mēs runājam par ceļiem, tad tieši šis dzinter ceļš vislabāk apliecina to, ka paplašinājās kultūras institūciju, uh, nevalstisko organizāciju un mākslinieku sadarbības starp uh, Latvijas māksliniekiem un māksli, māksliniekiem Eiropā. Sākās kopīgi jaunradi. Uh, un šis, šis starpdisciplinārais tīklojums, kurā piedalījās ne tikai uh, um, kultūras pārstāvi, bet arī citu uh, nozaru pārstāvi veidoja pilnīgi jaunu sirne, sinerģiju. Un, protams, jā, uh, kas ir uh, ļoti svarīgi, ka faktiski Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā mēs svinam kultūru, un mēs svinam kultūras daudzveidību. Un uh, tieši tas ļoti veicina uh, dažādu kopienu savstarpējo sapratni. Rīgas uh, projekta statistika ir ļoti pārliecinoša. Uh, cipari uh, liecina par to, ka projekts uh, uh, risinājās veiksmīgi, palielinājās turistu skaits. Rīga bija pamanīta no uh, ārpuses, gan uh, televīzijās, gan dažādu valstu televīzijās, gan arī no šiem uh, 18,9% vairāk turistiem, kas ieradās mm. Rīgā. Bet, uh, um, jā, tas ir tas ekonomiskais aspekts, ko ir vieglāk izmērīt un izvērtēt. Un eh, es eh, arī gribētu jums minēt vienu piemēru tieši par ekonomisko aspektu attiecībā uz šādiem kultūras projektiem, nu, kas nevienmēr arī tiek pietiekami izprasts un pietiekami izskaidrots. Rīgā notika Es parādīšu vienu tālāku slaidu. Notika pasaules koloru olimpiādi. Tā, tas bija milzīgi liels pasākums Latvijai un Rīgai. Tajā piedalījās 27 tūkstoši koris no 73 valstīm. Protams, te jūs redzat, tā ir mūsu dziesmu svētku estrāde, kurā notiek mūsu dziesmu svētki, kas ir e, Eiropas, e, respektīvi UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstā, sarakstā ierakstīts fenomens, bet šoreiz Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā uz šīs skatuves kopā dziedāja 73 nācija dziedātāji. Tas, protams, ir e, ļoti labi, un mēs savukārt veicām pētījumu par šī pasākuma ekonomisko ietekmi. Un uh, Mēs ieguvām datus, no kuriem mēs pārliecinājāmies, ka šajā pasākumā investētie 3 miljoni eiro patiesībā deva kopējo ekonomisko ietekmi uz uh, mūsu uh, valsts budžetu 21,5 miljonu apmērā. Tas ir tāds ļoti spilgts piemērs, kā kultūra faktiski ir daudz ekonomiski uh, spēcīgāka nekā mēs dažkārt spējam no kultūras viedokļa to izskaidrot. Bet, lai arī uh, vienmēr uh, prātā ir šī uh, jāpatur šī ekonomiskā atdeve, es tomēr uzskatu, ka uh, daudz būtiska ir uh, emocionālā atdeve no šādiem kultūras pasākumiem. Un, uh, tāpēc es gribētu jums parādīt arī uh, šo fotografiju no uh, viena no mūsu atklāšanas pasākumiem. Tā ir um, grāmatu draugu ķēde. Uh, tas bija janvāra vidus. Uh, Um, ārā bija mīnus 15 grādi, um, bet 14 tūkstoši cilvēku 4 stundas uh, visi kopīgi pārvietoja uh, uz, uh, no vecās Nacionālās bibliotekas ēku uz jauno Nacionālās bibliotekas ēku ar ļoti simbolisko nosaukumu gaismas pils pārvietoja šīs grāmatas. Un tas bija reāls emocionālais uh, ieguldījums un atdeve, jo cilvēki visi kopā stāvēja par kultūru un dalījās ar kultūru. Tieši šādi uh, mirkļi un šādas uh, uh, nu, zīmīgi brīži ir tie, kuri nes vislielāko atdevi. Un tagad, piecus gadus pēc uh, Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta, es pati sev arī centos uh, atbildēt uz jautājumu, kas īsti ir unikāls Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā un šajā iniciatīvā Eiropā. Protams, tā ir uh, ilgspējīga un tālējoša iniciatīva, un uh, tā ir ļoti spēcīgs Eiropas kultūras kods, un tas ir ļoti svarīgi šajā uh, Eiropas multietniskajā vidē ar ļoti daudzveidīgo tādu kultūras mozaīku ar visiem šiem paradoksiem un kon konfliktiem, kas atrauj kultūru no konkrētas vietas un cilvēkus no to dzimtām un tradīcijām. Šodien arī zināšanu un izglītības klasisties standarti izšķīst eh, informācijas plūsmā. Vērtības sistēma fragmentējās, eh, sadrumstalojās un izpūst, eh, un laiks, lai vērtības nostiprinātos, samazinās. Tas ir tas laiks, kurām mēs šobrīd dzīvojam. Uh, Bet uh, tam pretī Eiropas kultūras galvaspilsēta, un to arī Rīgas force majeure uh, programma arī apliecināja, tas ir kaut kas tāds stabils. Tas fiksē noteiktas pilsētas kultūras algoritmu konkrētā gada ietvaros un uzliek uz Eiropas kartas konkrētas pilsētas kultūras vērtības sistēmu un uh, nacionālās kultūras vērtības. Bet tajā pašā laikā uh, Eiropas kultūras galvaspilsēta ir arī sociāls eksperiments. Uh, Un labs Eiropas kultūras eh, galvaspilsētas projekts, manuprāt, ir eh, kultūras un sabiedrības inženierijas meistardarbs. Un neapšaubāmi arī eh, kultūras menedžmenta meistardarbs. Rīgā Eiropas kultūras galvaspilsētas deva iespēju apstiet, apliecināt Latvijas kultūru kā nozīmīgu Eiropas kultūras daļu. Un visbūtiskākais ir tas humānais ieguvums. Tas, ka ik viens, kas piedalījās un līdzdarbojās Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā, vai arī to piedzīvoja kā skatītājs, sajūtās kā maza, bet nozīmīga daļiņa no mūsu kopējās Eiropas. Paldies! Jā, vielen dank, Frau. Jā, paldies Čivlis kundzei. Tagad pirmā. Kā pēdējo pirmajā blokā uzklausīsim Rozelas Tarantīno kundzi kas mūs matērā ar lielu iedvesmu prezentēja šī gada vienu no kultūras galvaspilsētām. Tagad dod vārdu jums. Yes, thanks a lot and thanks for... Jā, paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani. Es runāšu par šī brīža Eiropas kultūras galvaspilsētu Materu kopā ar Plovdivu. Matara ir ikoniska pilsēta. Tā ir pieredzējusi ļoti daudz transformācijas. Tā tika uzskatīta par Itālijas kaunu 50. gados un kļuva par UNESCO um, mantojuma saraksta pilsētu. Tur dzīvoja starptautiska mēroga personības, arī vietējā mēroga svarīgas personības, bet lielākā transformācija, ko mēs pieredzējām, bija tieši cīnoties par šo titulu. Jo šis process liek cilvēkiem domāt, veidot kopīgu mērķi, Un tas nav tikai tāds sapnis vien, lai eh, sagatavotu savu piedāvājumu, kas būtu varbūt brīnišķīgs, bet ir nepieciešams domāt par to, ko mēs vēlamies izdarīt nākamajos desmit gados ar savu pilsētu. Un dažkārt uzdot sev arī tādus nērtus jautājumus. Iet varbūt tālāk par robežām, iziet no šīm robežām ārā, uh, sadarboties ar citiem māksliniekiem, ar Eiropu, varētu teikt. Līdz ar to tā bija liela transformācija, ko mēs pieredzējām. Un tad, kad mēs gatavojām savu piedāvājumu, piesakoties, mēs domājam tieši par šiem izaicinājumiem. Matera ir neliela pilsēta, ikoniska varbūt, bet maza - 60 tūkstoši iedzīvotāji. Reģionā, kur ir mazākās 600 tūkstoši iedzīvotāji kopā. Tā līdzīgi kā daudzas citas mazās pilsētas Eiropā, atrodas e, vienā no reti apdzīvotiem e, reģioniem Eiropā. Mēs lielākoties e, importējam un patērējam preces, kas tiek ražotas citur. Un vai šādas mazās pilsētas var pašas radīt kultūru? Mēs teicām, jā, var. Bet, ja tā ražo, rada kultūru, tas ir jādara kopā ar iedzīvotājiem. Ja mēs nojaucam šo barjeru starp mākslinieku un auditoriju, tad to mēs arī centāmies nopietni izdarīt. Un to, to mēs šos gadus darījām, tas nebija viegli. 82% no tā, ko radījām, bija oriģināli uzvedumi. Un mēs izlēmām arī ne tikai radīt eh, uz vietas matērā, bet strādāt arī ar formām. Mēs atvērām eh, eh, dizaina skolu, kas ir centrs pētniecībai, prototipu veidošanai, izstāžu organizēšanai, performanču veikšanai, bet arī, lai skatītos uz publisko telpu savādāk. Matera nebija tikai skatuve, bet eh, pamatā tā bija vieta, kurā tiek radīts Un radītāji bija vietējie iedzīvotāji, radošie cilvēki, bet ne tikai. Piedalījās arī daudz starptautisku mākslinieki. Un 70% no darbiem tika radīti sadarbojoties ar vietējiem iedzīvotājiem. Tas bija ļoti aizraujoši. Mums ir tik daudz piemēru Šeit jūs redzat eh, operu. To redzēju, tika rādīts arī Arte kanālā, bet eh, principā pats priekšnesums bija pilsētā, ārpus teātra, ar milzīgu līdzdalību no vietējiem iedzīvotājiem. Tā bija sociālo gaismas projekts, kur iedzīvotāji izlēma paši izgatavot eh, apgaismas ķermeņus. Un tad bija atklāšanas ceremonija. Un mēs pat devāmies uz tādām neierastām eh, vietām, kā zvanu centri, slimnīca, deju zāles, lai nu, iesaistītu cilvēkus, kas parasti nepiedalās šādās nu, kultūras radīšanas spēlē, ja tā varētu teikt. Un šeit vēl vienu piemēru jūs redzat. Cilvēki dalījās ar to, ko viņi kolekcionē. Un mēs izveidojam tādu kā arhīvu. Tas sanāk, ir arhīvu arhīvs. Un Virģīna Senī, eh, kā horeogrāfs, to izmantoja. Šeit ir eh, emociju atlants, kur 400 eh, iedzīvotāji kartēja savu pilsētu emocionāli šis materiāls tri, tika tālāk transformēts, to izmantoja uh, performances mākslinieki, kartogrāfi un rakstnieki. Un te vēl daudz piemēru. Ļoti daudz projektu tika īstenot. Un pagājuši svētdien mēs strādājam arī tādās attālākās vietās. Mums uh, projekts, eh, pie, eh, kur mēs strādājam ar māksliniekiem dārziem. Tas bija jauns lauksaimnieks no ļoti mazas, eh, no maza ciemata. Un šis mākslinieks ļāva mums saskatīt iespējas, ko mēs varbūt neredzam. Un viņi parāda mums savā ziņā mūsu nākotni. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Tas, principā, arī ir būtība šim projektam. Eh, vēl viens projekts par turistiem, kas tiek uzskatīti par pagaidu pilsoņiem. Jo Matēru pārpludināja burtiski turisti, un mums jāskatās, kā neuzskatīt viņus par dēmoniem vai eņģeļiem, bet kā pagaidu pilsoņiem. Komunikācija arī bija ļoti apjomīga. Mums eh, bija vairāk kā divi miljoni iespēju redzēt Matēru. Tas bija ļoti iespaidīgi skaitļi. Bet vēlos arī kaut ko pateikt eh, par tālākām izredzēm. Manuprāt, ir absolūti nepieciešams eh, norādīt, ka kaut arī šī ir eh, lieliska iespēja, ir svarīgi to nostiprināt varbūt ir nepieciešams eh, parakstīt saistošu līgumu starp Eiropas komisiju, pilsētu un valsts valdību, jo pilsēta nereprezentē tikai sevi, bet veselu nāciju. Un man liekas, ka tā ir ļoti svarīga lieta. Lai arī vienlaicīgi stiprinātu saikni ar Eiropas līmeni, ar šo iniciatīvu par kultūru un arī pilsētas un reģionu politiku. Un šeit ir vēl viens stāsts. Es pilnībā piekrītu tam, kas tika sacīts, eh, ka mums ir jāstiprina šīs komanda, kas strādā ar Eiropas kultūras galvaspilsētu. Eh, šī basketbola spēle, ko mēs Materā organizējām, tiekoties eh, kužam kolektīvām Mums tagad ir jābūt kā komandai, nevis vienkārši ģimenei, kas uh, ir saistīta, bet kā komandai jādarbojas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ir mums daudz kopīgi izaicinājumi. Un, protams, arī e, birokrātija. Mēs jau runājam, ka tas ir kopīgs izaicinājums Eiropas kultūras e, galvaspilsētas programmā. Jā, komunikācija, arī tur ir daudz kas darāms kopīgi. Uh, Ilgspējīgs turisms, protams, arī ir atsevišķa tēma. Nu, varbūt es vairāk vēl varēšu pateikt vēlāk. Jā, paldies. Ta... Tagad jautājumi. Džulija. Uh, well, fair... Pirmkārt, uh, paldies par šīm prezentācijām. Es atvainojos tiem, kuru uzstāšanos nokavēju. Eh, man tiešām eh, ļoti interesē eh, šīs prezentācijas un matērā. Man arī interesē, mans dēls piedalījās arī atklāšanas pasākumos, gan teātris spēlējot, gan muzicējot. Un es nevarēju piedalīties šajā pasākumā, bet viņš man atsūtīja video ierakstu ar nelielu vēstījumu. Un tad es parādīju Silvijai Kostai un teicu, mans dēls arī uh, tur spēlē kultūras galvaspilsētā, un viņš atgriezās ar ļoti pozitīvu pieredzi, ko viņš bija guvis kultūras galvaspilsētā Matērā. Un es gribēju pateikt, ka ir bijuši arī tādi uh, nu, negatīvu pārdzīvojumu, kas notiek, piemēram, Plovdivā šogad, kad bija tāda situācija, ka vietējie politiķi uh, rosināja homofobiju. Plovdivā bija paredzēta izstāde par Balkānu praidu, un vietējie politiķi centās iejaukties un uh, izdarīt spiedienu uz uh, programmas organizētājiem. Es arī saņēmu informāciju par to, jo man ir kontakti ar Plovdīvu. Mēs februārī apmeklējām šo pilsētu un toreiz neko tādu mums neviens nestāstīja, bet man ir draugi, kuri ir iesaistīti plašāk kā Eiropas kultūras galvaspilsētu kustībā, un es atgriezos tur vasarā, un es tieši saņēmu uh, tad, kad notika šie homofobija uzbrukumi, es saņēmu tātad tiešu informāciju par visu, kas tur notiek. Jūs esat partnerpilsētas. Un, un tēma uh, vai moto Plovdivā bija būsim kopā, pulcēsimies. Un tās ir vērtības, Uh, vērtības, bet homofobija un transfobija nav Eiropas vērtības. Es gribēju par to runāt šajā komitejā, bet tas bija iepriekšējā sasaukuma beigās un neko daudz nevarējām izdarīt, un man ļoti satrauca uh, tas, kas notika, un Eiropas uh, kultūras uh, galvaspilsētā. Es nezinu, vai tā ir laba reklāma, ja ir tik atklāts anti-eiropeiskas demonstrācijas. Es gribētu zināt, ko jūs uh, dara, darītu, ja jums uh, šajā kustībā kaut kas tāds notiek. Nu, par to rakstīja apvienotā karaliste avīzēs Guardian un uh, cilvēki, kas strādā šai fondā, ļoti e, aktīvi iestāstījās aizstāvot šo e, programmu un arī e, cits iestādes vērsās pret to, bet mums visiem ir jāiestājas par Eiropas vērtībām, bet īpaši Eiropas nauda, Eiropas, Eiropas Sanības zīmols ir uz šīm programmām. Tā tad, nu, tas ir kaut kas tāds, kas ir pārdzīvots Plovdivā, un man arī ļoti satrauc uh, cenzūra. Esam to piedzīvojuši no uh, teātra trupas SH zvaigznīte T. Un uh, šī trupa bija saņēmis uzdevumu uh, vē, organizēt uh, uzvedumu, bet tad viņiem teica, par to jūs nevarat, par to nevarat, un tad vēl to nevarat. Un tas viss bija saistīts ar Dafni Karuanu Galisiju. Un katru uh, naktī uh, parādās uh, tāds. Uh, va valetā parādās tāda piemiņas zīme un to katru dienu nodzēš. Un tātad tas ir tāds uh, cenzūras piemērs. Viņus uzaicināja uz festivālu, viņš šo uzvedumu bija uh, uzveduši Londonā, viņi vēl strādā. Uh, Bet, ja mēs nepietiekam uzmanīgi sekojam tam, kā nauda, mūsu piešķirtā nauda tiek izturēta, tad mēs nonākam pie problēmām, bet par to ir jārunā, jo ja mēs kā politiķi par to nerunāsim, tad uh, šie mākslinieki, kas ir uh, nu, šīs ķēdes uh, galā un kuri ar to ir konfrontēti, nu, viņi arī netiek galā un tā nevar veiksmīgi darboties kultūras galvaspilsētas atdemokungs. Nav микрофона. Да, извинявам се. Искам да благодаря нашите гости за интерес. Pateicos mūsu viesiem, kas mums pastāstīja ļoti interesantas lietas. Mani priecē tas, ko es dzirdēju. Gribu jums pateikties par visām jaukajām iniciatīvām, kas ir īstenotas. bet tomēr gribētu runāt par divām lietām. Runājot par iniciatīvas popularizēšanu. Šeit izskanēja, ka tā netiek pietiekam popularizēta, pat ja es tam piekrītu, mēs varētu vairāk tiešām investēt uh, reklāmā, lai arvien vairāk cilvēku būtu informēti par to pozitīvo, kas notiek Eiropas kultūras galvaspilsētās. Un otra lieta, kas notiek tad, kad šis gads jau ir beidzies. Nu, par to jau arī tika runāts iepriekš. Tātad uh, pilsēta ir bijusi Eiropas kultūras galvaspilsēta. Un katrai pilsētā ir radošas, uh, oriģinālas idejas, kuras vajadzētu attīstīt tālāk. Un nevar būt tikai kā tāds salūts, kas nodziest un vairāk nekā pēc tam nav. Vai nav domāts par tādu tīklojuma izveidi, platformu visiem šiem, visām šīm pilsētām, lai tās varētu turpināt īstenot savas iniciatīvas. Un kā norādīja uh, man kolēģi no Latvijas, Man ļoti iespaidoja tas, ka Rīga, Rīgā uh, ir ļoti pieaudzis kultūras uh, lietotāju, izmantotāju skaits, un tas tiešām ir mērķis popularizēt kultūru. Mums ir jāpalīdz uh, palielināt to cilvēku skaits, kas bauda kultūru. un man kolēģi eh, runāja par homofobiju Plovdivā. Nu, man ir pilnīgi nepieņemama tāda doma, ka Bulgārijas tautai eh, pārmet šādu nostāju. Nu, ir atsevišķi politiķi eh, arī kuri eh, pauž homofobus nostāju, bet nu, tas notiek arī citviet. Un tā tie politiķi, nevis sabiedrība. Paldies, vai ir vēl citi jautājumi? Melnbārs kundze. Yeah, thank you very much for the second. Paldies par otro. Uh, raundu. Jā, tas mani tiešām aizkustināja. Es atceros uh, 2014. gada pasākums, kas uh, tika organizēta Rīgā. Man ir divi jautājumi. Tātad ekspertiem jūs visi zināt, kā labāk organizēt uh, kultūras galvaspilsētas programmas. Ko jūs ieteiktu tām val, pilsētām, kuras piesakās uz šo statusu, kā labāk sagatavoties, kā kļūt par pārliecinošu kandidātu un uh, tikt izraudzītam. Un ja pilsēta ir izraudzīta, kas būtu jādara, lai izveidot efektīvu uh, pārvaldības struktūru, kas nodrošina ilgspējīgus rezultātus, iet tālāk nekā vienkārši uh, tradicionālajie kultūras pasākumi. Uh, un iesaistīt uh, vietējos iedzīvotājus, lai viņi aktīvi kļūtu par aktīviem programmas dalībniekiem. Paldies! Ja nav citu jautājumu, es arī gribētu vienu jautājumu uzdot. Tātad tika da, vairāk kārt uh, teikts, ka trūks tāda oficiāla tīklojuma uh, jā, ir tādi neoficiāli kontakti, neoficiāla sadarbība, bet nav tāds uh, uh, atbalstīts uh, kultūras galvaspilsētu tīklojums, kas būtu oficiāls. Mēs esam par to jau vairāk kārt runājuši mūsu komitejā. Kas šim sadarbības tīklam konkrēti ir nepieciešams no jūsu skatījuma? Uh, Um, ne tikai šis atbalsts, bet tieši kādi punkti ir konkrēti, svarīgi, lai veidot, ja veidot šādu tīklu uh, un par kas būtu jāņem vērā. Un tā tad arī tik uzdoti jautājumi par uh, šīm uh, pilsētām Rīgu un Materu. Par Materu arī mēs jau esam uh, runājuši. Jā, arī jūs Materā esat veidojuši šādu sadarbības uh, tīklu, un, manuprāt, eh, ir svarīgi tiešām visus spēlētājus savest kopā, izveidot šādu struktūru, un to eh, visu tālāk būtu jādara šīm pašām kultūras galvaspilsētām, tas viss jātīsta, un es šis jautājums būtu tīpaši divām pēdējām runātājiem, bet arī eh, iepriekšējiem runātājiem. Thank you. Es, eh, man visu laiku gribējās atbildēt uz iepriekšējiem eh, runātājiem uzdotajiem jautājumiem. Varbūt es savās eh, atbildēs iepīšu arī kaut kādu daļu no tām atbildēm. Um, Varbūt sākšu ar, ar šo tīklu, ar to tīklojumu vai organizāciju par Eiropas kultūras galvis, galvaspilsētām. Un man šeit ir savs tāds varbūt nedaudz atšķirīgs viedoklis. Eiropas kultūras galvaspilsēta ir projekts konkrēts projekts konkrētā pilsētā. Un, protams, ka pēc tam paliek šie, um, šis mantojums, ilgtermiņa ieguldījumi, ir jādalās ar pieredzi un ir uh, jānodod kaut kādas prasmes viens otram. Bet es nezinu, vai, uh, um, vai tāds uh, konkrēts tāds organizācijas izveidošana um, kaut ko Vai, vai tā būs tik auglīga, kā bija tas neformālais eh, Eiropas kultūras galvaspilsētu kandidātu un pilsētu tīkls, kurā es pati piedalījos? Un to Tomašs arī pieminēja to, un tas tik tiešām bija auglīgi, mērķtiecīgi un savstarpēji atklāti un tieši. Un eh, es domāju, ka tieši eh, no, no tā izriet tas, kas ir tas būtiskākais. Tā, tā ir šī dalīšanās un pieredze. Uh, Un es domāju, ka arī šo dalīšanos un pieredzi var organizēt arī neveidojot speciālu struktūru. Tas ir mans viedoklis. Um, un īsnībā atbildot tālāk uz pārējiem jautājumiem, jā, man bija aizdomājos par šo aplaudīgas gadījumu. Um, un es pilnīgi pievienojos teiktajam par Eiropas vērtībām. Uh, Bet eh, Eiropas vērtība ir arī brīvība, domas brīvība, mākslinieciska brīvība. Un tajā brīdī, kad mākslinieks reflektē par kaut kādām tēmām, tiešām nevajadzētu ieviest kaut kādu cenzūru, ka viņš var nedrīkstētu reflektēt vai vienu, par vienu vai otru tēmu. Varbūt tieši reflektējot par kādu no tādām sensitīvām un sāpīgām tēmām, viņš dod sabiedrībai ļoti daudz, liekot aiz, aizdomāties par svarīgiem jautājumiem. Uh, Tā kā te man bija jādomā šajā sakarā pirmkārt par māksliniecisku brīvību, uh, uh, kuru nekādā veidā nedrīkstēt ierobežot. Uh, par uh, manu atbildi par jautājumu attiecībā par uh, Eiropas kultūras galvaspilsētas iniciatīvas uh, atpazīstamību. Jā, neapšaubāmi. Uh, es uzreiz atcerējos arī Rīgas gadījumu uh, un teikšu pilnīgi atklāti un godīgi. Uh, tajā brīdī, kad budžets ir neliels, tad tu izvēlies, kur ieguldīt līdzekļus. Un es varu arī pilnīgi godīgi atzīt, ka mēs e, Melīnas Merkūrī balvu pirmkārt ieguldījām e, kultūras jaunradē un kultūras procesos, nevis marketingā. Un tā tas, diemžēl, ir, ka kultūras procesos ļoti bieži ir tā, ka, uh, lai varētu nofinansēt kultūru, mēs upurējam reklāmu un mārketingu. Tā tas ir ļoti bieži. Un uh, es arī zinu to, jo es arī šobrīd strādāju dažādos e, um, Eiropas, e, dažādās pilsētās uh, lielos kultūras projektos, un uh, šis jautājums ļoti būtisks. Manuprāt, tieši ja ir kaut kas jāiezīmē, varbūt ir jāiezīmē kaut kāds atsevišķs stratēģija tieši komunikācijai vai kaut kāds atsevišķs budžets tieši komunikācijai. Jo citādi mums, kā organizatoriem, ir jāsver šīs divas vajadzīgās lietas un vienmēr uh, arī šie līdzekļi nosvērsies uz kaut kādu vienu pusi un, manuprāt, tieši uz kultūras un jaunradas procesu pusi. Uh, Un uh, vēl man bija uh, gribētu, es tomēr arī pateikt savu viedokli, nu, te arī uh, bija diskusija par ieguldījumiem infra, infrastruktūrā un šiem kultūras infrastruktūru. Un nu, te man šķiet, ka tomēr, lai kāds arī nebūtu Eiropas kultūras galvaspilsēta, nav būvniecības projekts. E, Eiropas kultūras galvaspilsētas uzdevums būtu e, pārliecināt e, pilsētas valstis, ka, stratē, ka viņu stratēģijās iekļaut kultūras objektu būvniecību ir svarīgi, bet nebūtu jāapkrauj Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts ar infrastruktūras būvniecību. Tas arī mūsu gadījumā bija ļoti diskutējams jautājums, bet, protams, mūsu situācija bija pilnīgi citāda, kā jau es teicu. Mūs uh, skāra, me, mēs sākām tad, kad uh, Eiropā bija krīze, un patiesībā mums, uh, jāsaka, varbūt par laimi, jautājums par infrastruktūru uh, tika maz diskutēts, jo vienkārši nebija līdzekļi. Bet, uh, Bet savukārt eh, tā plašāk runājot un vispārīgāk runājot, manuprāt, eh, Eiropas kultūras galvaspilsētas projektam nebūtu eh, tiešā veidā jānodarbojas ar kultūras infrastruktūras būvniecību, bet tikai jāveicina un jāargumentē šādas programmas nepieciešamību. Un par, tā, par tiem ko uh, eh, Melnbārdas kundze teica, uh, uzdeva jautājumu par to, ko mēs varētu, no, ko es no savas pieredzes varētu novēlēt Eiropas kultūras galvaspilsētām. Man liekas, ir ļoti svarīgi apzināties to, ka uh, šis projekts uh, ir, uh, ir tāda ļoti laba uh, tāds dzinulis pārdomāt to, kas notiek kultūras dzīvē konkrētā pilsētā. Uh, Un tieši uh, tas ir pats galvenais, un tāpēc ir vajadzīgi šie pieci gadi, lai padomātu, pārplānotu, atrastu kaut ko jaunu, saprastu, no kā ir jāatsakās. Tas ir tas, ko mēs arī darījām Rīgā, un, un tiešām arī šī uh, mūsu iekšējā asā diskusija par to, kas ir svarīgāk mūsu komandā, kas pēc tam no mūsu puses jau tika tālāk pārnest uz pilslētas līmeni, uz valsts līmeni. Protams, kā vienmēr kaut kādos noteiktos un arī mūsu gadījumā eh, pret, politiski pretē, starp eh, pretējām koalīcijām esošos politiskos apstākļos, bet mēs izdiskutējām un mēs izskaidrojām, mēs atradām šo kaut kādu konsensusu un kopsaucēju. Un tieši arī šis, šī diskusija un saruna ir viena, viens no instrumentiem Eiropas kultūras galvaspilsētas uh, Ehm, procesā šis dialogs, jo nu, te, te jāsaka tā, jā, mēs visi zinām to, ka eh, politiski procesa dēļ ļoti daudzās Eiropas kultūras galvaspilsētās no, nomaina vadītājus. Bet es tiešām uzskatu, ka Rīgas panākums bija tas, ka mēs izveidojām šo konceptu, mēs viņu realizējām, mēs diskutējām, pārliecinājām un uh, varējām uh, izvest šo projektu līdz galam tādu, kā mēs bijām iecerējuši. Uh, Un to es arī novēlu visām nākamajām Eiropas kultūras galvaspilsētām. Paldies! Jā, vielen dank. Uh... Paldies. Yes, I'm... Es sākušu no pirmā jautājuma par plautību. Jā, mēs arī ļoti satraucāmies par šo par cenzūru. Nu, po, eh, pozitīvais aspekts ir eh, tas, ka, eh, nu jā, tas ir tāds strīdīgs jautājums, un Eiropas kultūras galvaspilsētām ir arī jānoārda aizspriedumi, un tas bija ļoti svarīgi šajā kontekstā. Bet no otras puses mēs arī atbalstījām uh, sociālajos tīklos uh, un uh, komunicējot mūsu draugus Plovdivā, mēs tad atbalstījām un to mēs arī apspriedām, tiekoties uh, Plovdivā mūsu kopīgā sanāksmē par māksliniecisko brīvību, par cilvēku tiesībām, un Savie arī to pieminēja. Vai ir piešķirams šis uh, tituls uh, pilsētām, kurās netiek ievērots pamat cilvēku tiesības? šis jautājums ir, būtu jāapspriež. Man ļoti patīk sadarboties ar Plovdivu, viņi ir ļoti atvērti un mūsu sadarbības projekts arī uh, veiksmīgi norisinājās. Un es arī uh, Uh, cienu viņus par drosmi, nepadošanos, uzdrīkstēšanos, un viņus arī atbalstīja vairums iestāžu, jo šī izstāde tomēr notika. Tālāk par to, kas eh, notiks tālāk eh, matērā. Nu, mūsu mantojums ir šīs kopīgā eh, radīšanas process, un mēs visus arī jūs aicinām piedalīties kopā ar citām Eiropas kultūras galvaspilsētām. Mēs strādājam pie priekšlikuma, un mēs arī saso, pie Sasolī kunga esam vērsušies un uh, termiņš ir 20. decembris, jūs noteikti informēsim, un arī uh, piekļuve uh, pasākumiem bija ļoti svarīgi. Mēs nepārdevām uh, biļetes, mēs izsniedzām tādas kā pases, kas ļāva piedalīties visos pasākumos, arī mazākos uh, semināros, un uh, Eh, jebkura eh, vecuma cilvēki ar dažādu dzīves pieredzi, izglītību tika rosināti piedalīties šajos pasākumos. Tas mums bija nozīmīgi. Tālāk par ieteikumiem Eiropas kultūras galvaspilsētām. Tā ir milzīga iespēja eh, atjaunot pilsētu, pārdomāt par to, kā pilsēta uh, Uh, funkcionē, un ja jums ir šāda iespēja, tad jums tā ir jāizmanto. Ir svarīgi sadarboties ne tikai ar pilsētas iedzīvotājiem, uh, bet arī ar pil cilvēkiem, kas nedzīvo šajā pilsētā, jo viņiem ir tāds kā skats no malas. Viņi pamana to, ko vietējie nepamana. Uh, Un tāds būtu mans ieteikums, un arī cieši sadarboties ar pilsē, pilsoņiem no vienas puses un iestādēm no otras puses, jo iestādēm ir jāsniedz atbalsts, lai to varētu visu paveikt. Un pilsoņi. Tā ir milzīga iespēja visiem radīt kaut ko kopīgiem spēkiem, kas tur nu radīja tālāk par šo tīklojumu. Es arī gribētu atgriezties pie uh, jautājuma par komunikāciju, sad, uh, saziņu. Tātad uh, uh tīklojumam, sadarbības tīklām ir lielas uh, iespējas, potenciāls, uh, tās var labāk popularizēt, informēt par Eiropas kultūras galvaspilsētām Mēs, protams, varam ieguldīt līdzekļus saziņā, bet ja mums ir šāds sadarbības tīkls, tad mēs kopīgiem spēkiem varam panākt daudz vairāk uh, saziņas uh, jomā, jo tā ir ne tikai, tas ir, uh, tā ir ne tikai Matēras programma, tā ir visas Eiropas programma, un arī ar jāpanāk ir komunikācijā ietekme visā Eiropā nu, eh, tāds neliels eh, piemērs mums bija brīvprātīgie, kas strādāja sociālajos tīklos. Un, ja varētu notikt apmaiņa ar brīvprātīgajiem starp dažādām kultūras galvaspilsētām, tad eh, šis stāstījums būtu pasniegts no dažādiem skatu punktiem, tāpat interneta vietnē var eh, runāt ne tikai par pilsētas tagadni, bet arī par vēsturi un nākotni un par to, kas notiek Eiropā, ne tikai lielpilsētās, bet arī mazpilsētās. Tagad komisija finansē iniciatīvu, lai uh, sniegtu atbalstu nākamajām uh, kultūras galvaspilsētām un uh, sadarbības uh, tīklojumam, bet es domāju, ka to visu varētu vēl vairāk stiprināt. Man, es uzskatu, ka daudzas lietas mēs varētu apspriest kopā un izvērtēt, tad tū, uh, ilgspējīgs turisms, uh, radošā birokrātija un vēl daudz citas lietas. Tas arī viss. Man ir vēl viens atbildētājs šajā gada pusē. Mm, gribēju atbildēt eh, par divām lietām par tīklu. Man likās, ka es būšu mazākumā, bet es pilnīgi atbalstu eh, šo domu, ka vajag eh, saglabāt Eiropas kultūras galvaspilsētu tīklu neformāli, jo tas darbojas, tas balstās uz tādu pragmatisku pieeju. Nākošā tātad eh, nākam, nākotnē izvirzītā eh, kultūras galvaspilsēta jūs uzņem, tur viss tiek diskutēts, eh, un nekas cits, man liekas, vairāk nav nepieciešams no šī neformālā tīkla. Varētu to paredzēt kā radošās Eiropas platformas sadaļu, bet uh, tāpat kā jau teica Paskvākungs, kurš ir atbildīgs par Eiropas kultūras galvaspilsētu atlases procesu, viņš var vairāk pastāstīt par formālo tīklu, tas vairāk ir kā tāda kapacitātes veidošanas programma nākamajām kultūras galvaspilsētām, kas ir tāda ļoti pietiekama un ļoti labi izstrādāts instruments. Un pavisam īsi gribu komentēt uh, Plovdivas un Valetas uh, jautājumu. To, ko jūs nu pat minējāt pirms dažām minūtēm. Ar visu cieņu, kas notika Plovdivā, tas gal galā bija veiksmes stāsts. Tas bija liels izaicinājums grupa, eh, komandai, viņi tika galā, izdzīvoja, viņi saglabāja savu reputāciju un eh, no, pasākums notika šajā populisma pārņemtajā pasaulē un kur valda sociālie masu saziņas līdzekļi. Es domāju, ka ir tikai uh, normāli, ka šādā kontekstā apstākļos var nākt klajā ar tādiem populistiskiem jautājumiem. Plopdivā tas izdevās, un tas bija PR tādam, nu, diezgan neredzamam pasākumam gal galā. Valetā tas atkal bija pilnīgi cits līmenis, un tas ir totāli un absolūti nepieņemami. Es tur nesaskatu nekādu veiksmes stāstu šajā stāstā par cenzūru un faktu slēpšanu, par eh, noziegumiem un visas tās lietas, kas ar to saistās, diemžēl eh, nav nekādi instrumenti, lai eh, ko darītu pret šādām kultūras galvaspilsētām. Nezinu, vai komisija, nu, manā informācijā nav informācija par to, vai administratīvā, līmenī, administratīvā līmenī komisija kaut ko var darīt, varbūt var kaut kādi politiski soļi būt. Uh, Eh, varbūt, teiksim, eh, šis eh, atlases panelis var nedoties uz atklāšanas ceremoniju, kā protestā pret šādām darbībām, kur piedalās kaut kādi vietēji izvirzīti politiķi, bet, nu, neatceros, cik spēcīga tur bija politiskā reakcija. Katrā ziņā, nu, es biju gaidījis, ka tā būs politiskā līmenī spēcīgāka. Zureden ist Jā, paldies. Pēc Jurģija runāt vienmēr ir gan grūti, gan viegli, jo no vienas puses viņš jau pateica visu, ko es gribēju pats teikt, bet nu, no savas puses var tikai apliecināt, ka es paturētu tīklu tāds, kāds tas ir šobrīd. Tas ir absolūti efektīvi strādājošs tīkls, un ja tas būtu ļoti formāls, būtu grūti, eh, provokatīvi varētu teikt, pateikt, eh, kurš tad drīkst kļūt par tīkla biedru ka, vai ekok šis ir, ir e, pati pilsēta vai e, kāds cits lēmumu pieņēmējs. Nu, tad šajā perspektīvā šo tīklu šādā oficiālā tīklā pārvērst varētu tad, nu, tad piedalās kaut kādi pilsētu mēri tikai, un tad vairs tas nebūs tādā operatīvā, radošā līmenī bet tas būs tāds garlaicīgais tīkls, kādus mēs daudz Eiropā zinām, kur ir laba kafija, bet absolūti garlaicīga. Un tas tiešām būtu ļoti žēl, ja tā būtu. Protams, ka ir dažādi uzdevumi, par kuriem mēs vienmēr diskutējam, kas varbūt nav tik akūti vairs. Piemēram, jautājums par arhīvu. Kā visa šīs zināšanas, pieredzi, lai saglabā un nodod tālāk. Uh, un tas ir mans personīgais viedoklis, ka ar digitalizāciju tagad daudz kas ir sasniedzams, ne viss varbūt, bet eh, šis dialoga raksturs tīklam ir ļoti svarīgs, jo mēs varam nodot tālāk, un tas viss arī tiek nodots tālāk, kas, kas varbūt nav šobrīd internetā vai nav pierakstīts kaut kur. Un es jau pieminēju ka mēs dažkārt arī meklējam, eh, kādas vēl ir lomas eh, šim neoficiālajam tīklam. Maltā, piemēram, varbūt jūs atceraties šo gadījumu, kur eh, no vadītāja, kas vadīja šo projektu, arī izskanēja komentāri par žurnālistiem un par pašu tu, uh, par pa, pa, atsevišķām personām, kas mums likās absolūti nepieņemams, un mēs sagatavojam arī vēstuli, bet es nezinu, vai mēs kaut ko vairāk varam izdarīt, un vai šādam oficiālam tīklam varbūt vēl kādi uzdevumi. Jā, paldies! Eh, lai Luīs tālāk eh, vēl atbildēs, un tad mums ir jāpāriet pie nākamās daļas. Mums vēl ir eh, vairāk runātāju, un tad vēl arī būs jautājumi. Prometīdos ar muy breve. Paldies. Priekšsādātāji pavisam īsi gribētu tikai atgādināt, ka, ja jūs skatāties kultūras galvaspilsētu mājaslapā, tad jūs mājaslapās jūs varat redzēt, ka tās visas ir ļoti lepnas par šo izvirzīšanu. Un, ja būtu tāds tīkls, tad nu, tās noteikti gribētu iesaistīties. Bet man šķiet, ka ar to nepietiek. Mums nepieciešams runāt par to, kādā formā šim tīklam vajadzētu darboties un būt. Eiropas parlamenta kultūras eh, komitejā par to ir jārunā. Tātad, jā, līdz šim šis tīkls ir eh, neformāls. Un ja mēs skatāmies uz šiem dažādiem projektiem, kas ir arī pieejami mm, internetā, nu, būtu interesanti eh, dzirdēt, uzzināt, kur Eiropas kultūra būs pēc pieciem gadiem un kur tā bija pirms pieciem gadiem. Es domāju, ka mums ir jāskatās uh, cik, lielā, cik lielu progresu mēs varam veikt piecu gadu laikā. Pieci gadi no vienas puses ir īs, no otras puses garš laika termiņš, runājot par kultūras attīstību. Tā kā tās valstis, kas piesakās, lai kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētām, nu tad eh, jādomā, varbūt, ka tagad tas būs trīs lai, gadu laika termiņš. Kā mēs te minējām, cilvēktiesības ir fundamentāli svarīgs jautājums. Tā ir pilnīgi neatņemama sastāvdaļa Eiropas eh, projektā. Un uh, Daudzi cilvēki, daudziem ir bijušas eh, bezmiega naktis, lai veicinātu kultūru. Nu, es domāju, ka tas ir tas pats pamat, pamats. Es tad aicināšu ātri mainīties vietām, lai tagad varam turpināt atlikušo eh, daļu. Paldies visiem, kas ieradās. Paldies, eh, ka pastāstījāt mums ļoti interesantas lietas, devāt ieskatu kultūras galvaspilsētās, mums ir svarīgi dzirdēt no prakses, no cilvēkiem, eh, kas to ir pieredzējuši paši un paši strādājuši pie šiem jautājumiem. Manuprāt, tas bija ļoti svarīga uzklausīšana, un tagad vēl uzklausīsim ekspertus no žūrijas. Tad ar no viņiem dzirdēsim. Un ich darf äh, Frau Ammann. Un Sveicu Aman kundzi, Vlazels kundzi un Garsijas kundzi. Lūdzu, ieņemiet vietas šeit man blakus. Jā, ich glaube, hier oben hat jetzt jeder. Jā, manuprāt, tad eh, visi būs ieņēmuši šeit vietu. Maybe at the very end. At the very end, yeah. yeah. Um, un ich darf Frau, wie gesagt, Frau. Un vēlos sveikt Silviju Aman, Agniešku Vlazelu un Beatriz Garcia. Sveicu šeit, prezidijā. Amans un Vlazels kundzei kopā kundzēm kopā 5 minūtes un Garcijas kundzei pēc tam 5 minūtes. Es tāpēc aicinātu precīzāk tagad ievērot laiku. Es zinu, ka ir eh, mazliet ievilcies šis pasākums, bet mēs vēlamies tomēr dialogu. Viss, kas eh, netika pateikts pirmajā daļā, nu, to droši vien eh, atbilžu daļā vēl būs iespējams pateikt. Aman kundze, Lazo kundze, es nezinu, kur no jums sāks. Aman kundze, lūdzu. Paldies, ka uzaicinājāt mūs piedalīties. Mēs sniegsim savu prezentāciju kopā, Agnieška un es. Mēs esam pieradušas eh, mūs. Eh, parlaments nozīmē pirms pieciem gadiem šajā panelī, un mēs esam eh, ļoti labi sastrādājušās kā komanda, un daudz arī runājām par šodienas pasākumu, tā ka, nu, labāk būs, ja uzklausīsiet mūs abas šajā prezentācijā. Mēs runāsim par to, kā labāk izmantot Eiropas eh, kultūras galvaspilsētu potenciālu, bet pirms mēs eh, runāsim par dažādām eh, iespējām un uzlabojumu iespējām, mēs gribētu norādīt, ka uzskatām, ka Eiropas kultūras galvaspilsēta ir ļoti veiksmīga iniciatīva. Tas ir veiksmes modelis un to var redzēt arī tad, kad mēs skatāmies tādā plašākā perspektīvā. Uh, tā varbūt ir mūsu kā paneļa loma. Mums ir plašāks pārskats par, notikošo, par notiekošo. Un galvaspilsētas dod ne tikai lielu tādu iedvesmu, ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropai. Un Āfrikā nu pat arī tagad ir kultūras galvaspilsētu izvirzīta. Tā ka, nu, ir liela ietekme, liels potenciāls, tas dod jaunas iespējas, un es domāju, ka vajadzētu uh, sākt ar eh, šādu pamatu nostādījumu, pirms mēs uh, tālāk ķeramies pie turpmākiem slēdiem. Jā, mums ir daudz, kas ko teikt. Mēs uh, centāmies uzsvērt galvenās lietas, bet runāsim tikai par pašām svarīgākajām. Pirmām kārtām Mēs eh, abas eh, bijām Eiropas parlamenta nozīmētas. Eh, Kristīna Fariņa, mūsu kolēģi, arī šeit bija izvirzīta kopā ar mums. Tātad trīs pārstāvis jūs izvirzījāt un tādā veidā panelī tika nodrošināta dzimuma līdztiesība, labāks līdzsvars šajā ekspertu panelī. Būtu vērts norādīt, ka panelis darbojas divējādi. Pirmkārt, mēs mēģinam izvēlēties eh, labāko Eiropas kultūras galvaspilsētu konkrētajā valstī, un tad mums ir uzdevums uzraudzīt eh, īstenošanas eh, procesu. Un te ir divi dažādi stāsti, ja tā var izteikties. Paneļa loma ir mainījusies līdz ar jauno lēmumu. Tagad mums ir desmit startautiskie eksperti, ar iespēju piesaistīt divus eh, nacionālus ekspertus. Tā tad ir daudz un dažādas eh, zināšanas pārstāvētas un pieejamas. Eh, tāpat demokrātiskās procedūras tiek ievērotas caurskatāmība. Un tiek nodrošināts līdzsvars, veidojot šo Eiropas kultūras kapa, kap, kultūras galvaspilsētas eh, šo, šo brendu, ja tā var izteikties. Un eh, vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, kas te ir jāpiemina. Mēs daudz esam eh, dzirdējuši piemērus jau no iepriekšējām Eiropas kultūras galvaspilsētām, bet uh, esam tādās kā eh, krustcelēs, tāds jāts, jauns sākums, jo attiecībā uz šīm jaunajām kultūras eh, galvaspilsētām stāsies eh, spēkā jauna noteikuma, tāpēc mēs esam atkal te mm, norādījuši kalendārā, kādas būs šīs kultūras galvaspilsētas sākot no nākošā gada. Mēs jau esam tagad izvēlē, izv, izvērtējam pilsētas Vācijā un Slovenijā, kā jūs redzat, 25. gadam, un tad tālākais saraksts ar valstīm. Uh, Man liekas, ka ir eh, ļoti svarīgi to saprast jau no paša sākuma, jo noteikumu un ietvars eh, ir būtiski mainījies salīdzinot ar to, kā tas bija iepriekš. Te ir seši kritēriji, ko mēs eh, izvēlējāmies jaunajām kultūras galvaspilsētām, un tad mēs attiecīgi veicam šo kritēriju uzraudzību. Gribētu uzsvērt dažus no tiem. Eh, ilgtermiņa mantojums un ilgtermiņa stratēģija tagad ir galvenais svarīgākais jautājums. Iepriekšējā ietvarā bija tikai divi kritēriji, eh, nebija tik skaidri definēti, tagad mums ir seši kritēriji, katrs no tiem ir atkal sadalīts tādos apakškritērijos, tā ka mūsu darbs tagad ir eh, daudz strukturētāks. Nu jā, tālūk. Par uzlabojumiem Eh, ko varētu varbūt darīt labāk. Kā jūs redzat, mums ir diezgan daudz punktu šeit, ir, es izvēlēšos tikai pāris no tiem. Domāju, ka ir arvien labāka izpratne, ka pilsēta nav eh, kaut kas tāds, eh, nu, eksteritoriāls. Tajapkārt ir reģioni, un uh, Mēs redzam daudzos pieteikumos, ka pilsēta, teiksim, raksta šo savu pieteikumu kopā ar eh, reģionu. Tur ir tāda kā integrētāka, visaptvarošāka pieeja šajos pieteikumos. Vēl viena svarīga lieta, un tas arī jau šodien izskanēja, tā ir budžeta stabilitāte. Arī tam ir vairāki aspekti. Pirmais, eh, tāds kā sviras efekts, to Eh, nodrošina kultūras galvaspilsētas eh, tituls kā tāds un arī jūsu devums. Jā, tas varbūt ir neliels, bet eh, tas gadiem ir darbojies un tam ir ļoti spēcīgs svieras efekts. Tā tad ļoti liels papildus līdzekļu apjoms tādā veidā tiek ģenerēts un arī tiek pārvaldīts tādā daudz līmeņu pārvaldības kontrolas līmenī. Protams, no otras puses tas ir arī izaicinājums jo tāpat esam pieredzējuši, un arī tas jau tika minēts, ka dažkārt saistības eh, netika izpildītas, vai arī bija kādas ļoti sarežģītas sarunas nepieciešams, kas eh, kaut kādā veidā kaitēja šim sagatavošanās eh, gadam un laikam, jo, ja bija kādas brūtības, tad tas skar ne tikai šo gala rezultātu, bet tas skar arī organizatorisko struktūru procesu. Jūs nevarat, piemēram, dabūt vajadzīgos darbiniekus, lai uh, tālāk eh, virzītu Eiropas sadarbību un autrīču darbības. Tā kā, nu, tas tik tiešām ir ļoti svarīgi un mūsuprāt par to vajadzētu domāt vairāk arī dalību valstu līmenī. Un eh, viens eh, arguments varētu būt tāds, ka no mūsu viedokļa Visa valsts iegūst, ja kāda pilsēta piesakās par kultūras galvaspilsētas kandidātu pilsētu, jo Jā, tagad ar šiem jaunajiem noteikumiem, kas eh, nosaka kultūras attīstības stratēģiju, tiek veidotas eh, komandas, tiek mobilizēti iedzīvotāji kultūrai Eiropā. Nu, Tā ir situācija, no kuras iegūst visi, un tā nav tikai konkurence kļūt par eh, kultūras galvaspilsētu konkrētajā gadā, konkrētajā pilsētai. Tātad eh, kultūras galvaspilsēta, nu, tas ir, tā ne tikai pilsēta, bet tas ir pilsētas skatījums, kā attīstīt kultūras darbības un sadarbību, sadarbības starp dažādiem eh, spēlētājiem pilsētā. Runa ir par investīcijām un kapacitātes attīstīšanu ne tikai kultūras sektorā, bet arī plašāk. Un e, tur runa ir arī par e, sabiedrības e, līdzdalību, un ne tikai vietējā, bet tāpat arī Eiropas līmenī. Viens no galvenajiem pozitīviem punktiem šīm kultūras galvaspilsētām ir tieši sociālā ietekme, un pilsētas tagad ir daudz lielākas, sociālā kohēzija ir viens no. Uh, aspektiem, ko mēs eh, ļoti uzsveram eh, šajā procesā. Un tā mēs nonākam pie eh, Eiropas kultūras galvaspilsētu paša centrālās, centrālākā aspekta. Mēs jau daudz dzirdējām par pilsētu attīstību, bet kas tik tiešām rada šo lielāko izmaiņu, nu, tas ir šī starptautiskā dimensija, jo tas principā ir liels Eiropas projekts, jo pretējā gadījumā mēs runātu par kultūras attīstību savā valstī un savā pilsētā. Tā tad ir uh, ārkārtīgi svarīgi saprast uh, šo elementu. Un Eiropas kultūras galvaspilsēta ir uh, viena no tādām simboliskākajām Eiropas Savienības darbībām, kas ir ļoti redzama ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus Eiropas Savienības. Tas jau iziet ārpus Eiropas Savienības robežām. To redz visur citur pasaulē, kā modeli, arī citi domā vai var nākt klajā ar šādām iniciatīvām, un tas parāda, kā Eiropas Savienība parāda sevi kā kultūras telpa kā vieta, kur uh, kultūra mm, realizējas, notiek. Tātad tam ir daudzas dimensijas, un uh, viena jau ir minēta šī komunikatīvā pieeja. Tātad mēs eh, to tad mm, atstājam galvaspilsētu pašu ziņā domāt par šo komunikāciju stratēģiju, tādu globālu komunikāciju stratēģiju. Tas ir ļoti sarežģīti, tīpaši mazākām pilsētām, kas ir Eiropas kultūras galvaspilsētas. Tas uh, saskaras ar tādu milzīgu uzdevumu. Un tām ir uh, jādomā par Eiropas līmeņa komunikācijas instrumentiem. Tā ka te varētu būt uh, viens moments, kur, kur, kur Eiropa varētu vairāk atbalstīt šīs kultūras galvaspilsētas. Un vēl viena lieta par saturu par sapratni, par ilgspējību, un arī tas, manuprāt, ir eh, tik tiešām izšķiroši svarīgs elements. Mēs runājam par dažādiem elementiem - ilgspējīga attīstība, ekonomiskā, kultūrālā, sociālā ilgspējīga, un tā jau ir globāla tēma. To nevar atrisināt uh, vieni paši, teiksim, uh, hiperturisms, kad turisti ierodas no visas pasaules. Un Vēl viena lieta, par ko iepriekš arī tika runāts, ka tas ir mūsu kopīgs eh, projekts. Panēls eh, jūtas tā, ka kultūras galvaspilsētas ir arī mūsu projekts. Mēs tagad veicam šo monitoringu, mēs eh, nekontrolējam, mēs atbalstam, mēs mācam, trenējam Un kultūras komiteja arī, mūsuprāt, to var darīt. Jums ir uh, iespēja būt kā tiltam starp uh, vietējo, nacionālo un Eiropas līmeni, un jūs varat stiprināt uh, Eiropas galvaspilsētas cauri savu darbu. Paldies! Es uh, tik tiešām gribētu lūgt uh, mūsu viesus pieturēties pie viņam atvēlētā aizteikšanās laika. Es teicu 5 minūtes, bet nu, jūs jau dubultā to pārsniedzāt. Tagad nākošā Garcijas kundze. Tā, man vajag tagad iespēju pārslēgt slaidus. Man ir liels prieks jūs redzēt šajā pēcpusdienā. Labu pēcpusdienu! Buenas tardes! Spāņu valodā. Man ir piecas minūtes, tā tad vienkārši informēšu jūs par to, kas ir pieejams dokumentācijas ziņā Es esmu Eiropas eh, kultūras eh, galvaspilsētu pētniecības ehm, eh, novērošanas iestādes direktora. Tātad mēs akumulējam šo pieredzi no Eiropas kultūras pilsētām, un, kā jau tika minēts, ir arī citi pasākumi, kas notiek. Un mēs tos dokumentējam, un tāpat ir arī citi notikumi, tādi mega notikumi kā Olimpiskās spēles, kuri paši iet savu gaitu, bet zināmos gadījumos viņi arī var mācīties no Eiropas kultūras galvaspilsētu programmas. Mani nozīmēja Eiropas komisija piedalīties eh, arī šajā nominēšanas panelī, bet eh, 2012. gadā Mani Eiropas parlaments konkursu kārtībā nozīmē veikt šo pētījumu. Tas ir par pirmajiem 30 programmas gadiem un tātad pieredze sākot no 1985. gada līdz 2019. gadam. Tātad, kas, tātad pētījums par to, kas ir pieejams, kas ir uh, dokumentēts, un uh, mēs esam 60 kompaktdiskos tas viss ir. Tā tad ir ārkārtīgi daudz informācijas, bet eh, ko ar to darīt, kā to padarīt salīdzinām, kā to izmantot. Nu, lūk, šeit ir dokuments, man ir dažas kopijas, es pieņemu, ka iespējams būs izdrukāt vēl arī papildus kopijas, ja nepieciešams, jo dokuments, man liekas, joprojām ir būtisks. Jo svarīgākais ir tātad saprast, kas ir salīdzināms, kas nē. Ir ļoti noderīgi atcerēties, cik dažādas ir pilsētas, to atrašanās vietas, tātad viss šīs kultūras galvaspilsētas, kas viņas ir bijušas. Jo kas tieši bagātina visu šo procesu un pieredzi ir tas, ka mums ir tik dažādu izmēru pilsētas, dažādas arī kapacitātē un uh, tīri starptautiskā un nacionālā skatījumā tā, ka, nu, mēs nevarētu ar kaut kādu vienu šablonu tās visas salīdzināt. Nu, interesanti laiks ir pagājis, un interesanti redzēt, cik eh, dažādas vides vietas, kur šīs galvaspilsētas ir atradušās, un kur ir bijusi dziļa ietekme tam, un kur ir bijušas kādas konkrētas sektas. Tātad, kā es teicu, viss šis materiāls ir eh, pieejams, izdrukājams varat griezties pie manis vēlāk, bet daži komentāri, kas, manuprāt, būtu ļoti svarīgi, noderīgi. Un pirms mēs pārējām pie nākošiem soļiem, nu par tiem jau stāstīja Silvija un Agnieška, tad eh, apskatīsim ietvaru vai ietvarus un ko esam iemācījušies šajās pirmajās trijās desmitgadēs. Es un mana komanda, mēs pētam, vai ir notikusi virzību uz priekšu šajā ļoti svarīgajā mācīšanās procesā, tātad sasaistīt šo kultūras galvaspilsētu ar statē, stratēģiju, izvērst to darba programmā ar konkrētu laika grafiku un iespēju redzēt, kā tas radīs kaut kādu ietekmi mantojumu. Tātad mēs testējām to attiecībā uz 60 pilsētām, šos ietvarus tātad identificējām un mm, definējām šos dažādos, tā teikt, ietvarus, veicām modelēšanas darbu. Uh, skatījāmies, kas ir iespējams un ka, gluži pretēji, kas arī kas nav iespējams. Izkristalizējas tas, ka tas, ka ja pils, pilsētā ir skatījums, nu, tas ir izkristalizējies. Ja mēs skatāmies uz šīs programmas agrākajiem soļiem, tad bija tāds vakums šajā ziņā. Tātad tagad ir panākts liels progress, un mēs arī to esam dokumentējuši šeit. Kaut gan arī tur vēl ir daudz darāmā. Vēl viens elements, kas ir ļoti attīstījies un ļoti veiksmīgi sevi nostādījis, ir tāda standartizācija vai formalizācija šai idejai, ka kultūra ir tāds kā horizontāla uh, lieta dažādos sektoros, ka tā saistās ar izglītību, ar mantojumu, transportu un citām lietām. Arī to mēs dokumentā skaidrojam, kāds ir noticis. Tāpat arī šis, nu, teiksim, vēstījums vai stāstījums, tēma gada ietvaros Un eh, visi šie simboliskie, ikoniskie momenti, kas notiek, kā tas viss sasaistās ar cilvēkiem, kāds ir sociālais darbs, man nav laika detalizēt stāstīt par eh, konstatējumiem un rezultātiem, bet eh, dokumentā, kas ir publicēts, tātad gan ziņojumā, gan arī ir vēl dokumenti par pilsētām, un mēs atrodamies Liverpūlē, Un arī tur ir veikta ļoti tāda liela pētījuma programma no jau 15 gadus. Tieši par to, kā šādas iniciatīvas var uzlabot, mainīt uh, kultūras uh, tādu dzīvīgumu pilsētās. Uh, nu, par to jau runāja mani kolēģi, citi runātāji. Ir dati, kas parāda, kā tas viss reāli izvēršas, notiek, kuras pilsētas aiziet tālāk, kuras sasniedz kuru līmeni, protams, atkarībā no izējas punkta, kāda ir tīkli, kāda ir kapacitāte turpināt šo jauno darbu. Nu, tas viss ir būtiski. Un vēl viena lieta, ko esam dokumentējuši gadu gaitā, ir uh, šī imidža pārveidošanās, kas ir ļoti iespējama. Un, teiksim, Glāzgova, Liverpūle, Marseļa, Lille, arī Matēra, teiksim, pilsētas imidžs kā tāds var pilnībā mainīties. Pilsētas, kas sāk varbūt no tādām reālām, īstām reputācijas problēmām, ir īpaši tādā vietējā līmenī. Mums ir daudz materiāla par to, kāda sociālā ietekme ir iespējama un kāda ir izaicinājumi. Tā ka vēl burtiski divas lietas. Tātad tīri ciparu izteiksmē ir statistikas dati, kas parāda, kā vietējā mērogā ir iespējams mainīt to, kā cilvēki paši jūtas, ka, un ir pilsētas, kuras var nodrošināt uzlabojumu, kur, teiksim, 50 līdz 90% iedzīvotāji, akadēmiski par to varam te debatēt, bet ka viņi jūt, ka viņu pilsēta ir kļuvusi par labāku pilsētu, pateicoties šim uh, titulam. Un tāpat arī skatoties, nu, kā mainās uh, šo mākslas un kultūras uh, baudītāju uh, skaits un Te jāatcerās, ka mēs runājam par dažādām lietām, tā teikt, bumbieriem un āboliem nevar visu likt uh, vienā grozā. Un uh, dažā vietā, teiksim, tas, ka 30 cilvēki, kas apmeklē kādu pasākumu, salīdzinot ar miljonu, ir ļoti daudz. Tā ka nu, tas viss ir atkarīgs no šī izējas punkta, no tā, cik liela ir pilsēta, cik daudz ir iedzīvotāji un tā tālāk. Un, protams, mums ir daudz materiāla arī par ekonomiskiem jautājumiem. Uh, ir bijis liels spiediens likts tieši uz šo ekonomisko aspektu, ka tam ir jābūt tādam ļoti skaidram, tas arī ir dokumentēts, bet nu, tas nav vienīgais veids, kā mēs varam skaidrot, kas darbojas, kas nē. Tā ka jā, esam daudz strādājuši pie turisma tendencēm un ir simtiem un simtiem grafiku, ko varētu jums rādīt, bet svarīgākais ir to visu ielikt kontekstā no turismu transporta viedokļa gribu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai pilsētas saprastu ciklus un ritmus, un bieži vien notiek tā, ka ir ļoti augsta izaugsme līdz uh, tam brīdim, kad uh, ir šis uh, gads, kultūras gads, un pēc tam ir kritums uh, turpmākajos gados, kas nenozīmē, ka tā ir neveiksme vai neizdošanās, bet ir svarīgi skatīties, kā tas viss laika gaitā attīstīsies. Tā, tad šeit arī likšu punktu, gribu atgādināt, ka viss šis materiāls ir pieejams. Uh, internetā un uh, ir ne tikai ziņojumi un uh, līknes, bet ir ļoti daudz interesanti pielikumi ar daudz uh, visādas informācijas, tātad, lai jūs labāk varētu saprast uh, visu par šīm pilsētām un šiem skaistiem stāstiem, kas šodien tiks stāstīti. Paldies! Dank. Um. Paldies! Īsts jautājums. Pētījums ir no 2013. gada. Vai ir papildinājumi pēc tam bijuši par jaunākajiem skaitļiem? Jo gal galā seši gadi pagājuši. Manuprāt, arī tas, kādā veidā kultūras galvaspilsēta sevi pozicionē, arī ir kaut kas mainījies. Bez mikrofona, diemžēl, runā. Yeah, thank you. It's a very important question. Jā, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Kā zinātniecei un personai, kas augsti vērtē laiku, ir svarīgi saprast līmeņus un kā lietas attīstās. Šī pētījuma vērtība ir tajā, ka tiek skatīta datu attīstība 30, 33 gadu laikā. Metodika, ko mēs e, piemērojām, to mēs turpinam. Mēs turpinam aizpildīt šo informāciju arī tagad. Uh, Jā, mēs eh, atzīmējam visus būtiskākos indikātors, mēs turpinām aizpildīt informāciju, bet izaicinājums ir tajā, kā mēs dalāmies ar to. Jā, informācija ir pieejama, tagad mums ir pieejamas tehnoloģijas, metodika, bet tad, tad jāskatās ar Eiropas kapacitātes veidošanas resursiem, ko Eiropas komisija atbalsta. Mums, universitātei, izaicinājums ir tajā, lai šī informācija būtu nekavējoties pieejama un izmantojama, ja cilvēkiem ir ātri atbildams jautājums. Mums ir tādi aptuveni dati, un tagad es meklēju eh, iespēju padarīt to meklējamu, lai būtu iespējams šajos datos meklēt, kur pie, piemēram um, Eiropas Savienībā radošo pilsētu monitoringu Daudz kas ir izdarīts, bet nav jauns eh, ziņojums nākamajam posmam. Nu, jādomā, kā ar šiem datiem eh, padalīties ar tiem, kuriem tas interesē. Paldies, un tagad jautājumi. Paldies! man nav šaubu, ka Eiropas kultūras galvaspilsēta iniciatīva ir tiešām eh, lieliska daudzu iemeslu dēļ. Man interesē viens konkrēts iespēja pilsētām reģenerēties. Tas ir pieminēts iniciatīvas mājaslapā. Un varbūt eh, jūs varētu arī mazliet vairāk par to pateikt. Tas būtu interesanti arī tādām pilsētām kā Katovicei, Silēzijā, Polijā, kas varētu varbūt vēlēties nākotnē arī pieteikties uz kultūras galvaspilsētas statusu. Paldies, vēl kādi jautājumi? Kaidas kungs. Viena no pirmajiem, kas prezentēja, sacīja, ka tad, kad ir pieņemts lēmums, nav vairs nekāda politiska iejaukšanās un viss ir laimīgi. Žūrijai strādājot, vai jums ir kāda pieredze bijusi ar politisku iejaukšanos? vai vismaz mēģinājumiem to darīt. Vai pie jums kāds ir vērsies, kāda valdība eh, vai kādām idejām, kas būtu jādara? Un tad ir šīs sešas eh, galvenās lietas, kas ir jāsasniedz, vai ir kādi konkrēti kritēriji, ko jūs labprāt papildināt šajā sarakstā. Jeb jūs apmierināt tas, kas šobrīd ir no kritērijiem tajā katalogā, kas jums ir jās, eh, jāizmanto. Vienā no prezentācijām tika minēts arī, ka ir būtiskas izmaiņas starp eh, piedāvājumu un pēc tam faktisko kultūras galvaspilsētas programmu. Ko jūs darat šādā situācijā? Paldies! Džulija Vorda. Jā, nu pirmkārt jau lieliski, ka Beatrice esat no mana reģiona, no Liverpūles. Eiropas kultūras galvaspilsētu viennozīmīgi mainīšo pilsētu, un tās mantojums vēl turpina dzīvot pat tādos sīkumos, kas varbūt nav tik acīm redzami, bet katru reizi, kad braucam uz Limstrīt staciju ar vilcienu un pēc tam taksometrā iekāpam, visi taks, e, taksometra šoferi ir ļoti draudzīgi. Viņi burtiski ir apmācīti, kā sveikti iebraucējus, un es to pamanu, jo man nāks bieži ceļot un es bieži vien runājos ar eh, taksistiem Liverpoolā, un tas, es teiktu, ir tieši rezultāts eh, kultūras galvaspilsētas programmai, kā arī vesela virkne izmaiņās uzvedībā, kas ir tagad pamanām pilsētās. Eh, es neesmu īsti pārliecināts, ka tas ir jautājums, ko es vēlos tagad formulēt. Es vienkārši vēlos paust atbalstu jums tam, tajā, ko jūs darat. Ā, nē, bija gan. Pašā sākumā jūs runājat par tādu plašāku pētījumu kopumu. Te nav runa tikai un vienīgi par Eiropas kultūras galvaspilsētām, bet par kultūras pilsētām, lieliem pasākumiem un kā šīs e, lietas e, var palīdzēt veicināt reģenerāciju, pilnībā transformēt, pārveidot pilsētu. Apvienotāja karalistē mums tagad ir programma Cities of Culture, kultūras pilsētas, kas ir iedvesmojušies no Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas. Un līdz ar to mums bija arī sava programma. Tas palīdz arī mainīt to, kā cilvēki jūtas, mainīt šo dinamiku. Un kāpēc es nevarēju doties uz Materu? es uzstājos Open Economy fórumā Toronto, Kanādā. Un tad es izlēmu tur doties un uzstāties e, tieši aizstāvot kultūru. Runājot par to, cik svarīgi ir e, cita starpā kultūras galvaspilsētas. Mums visiem vajadzētu lepoties ar to, ko mēs esam sanākuši. Šī tālajoša ietekme, e, kas izriet no šī fantastiskā uh, Eh, darba, no šīs iniciatīvas, tas viss turpinas daudz plašāk. Un es viennozīmīgi vēlos arī turpināt izmantot to, ko es esmu uzzinājusi par kultūras galvaspilsētām, Open Economy fórumā un jebkur citur, kur man ir iespēja uzstāties, lai prezentētu to, ko mēs tik labi esam izdarījuši kā Eiropas Savienība. Citi jautājumi? Melbārds kundze? skatos uz pulksteni, tad ar to es arī slēgtu runātāju sarakstu, lai visiem ekspertiem ir iespēja arī atbildēt pirms pulkstens sešiem. Yeah, thank you very much. I'm sorry for asking. Jā, paldies. Atvainojos, ka es uh, Eh, vēlreiz eh, vēlos eh, uzdot jautājumu, bet tā kā nav pārāk daudz deputātu palikuši zālē, vēlos izmantot šo iespēju. Vēlos pateikties par jūsu uzstāšanos, un man ir jautājums doktorai Garcija. Paldies par jūsu ļoti interesanto un noderīgo prezentāciju. Manuprāt, jūs tieši sniedzāt mums labas norādes attiecībā uz nākamajām pilsētām, kas pie, gribēs pieteikties Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam. Uh, Eh, labas vadlīnijas, eh, kā izveidot labu stratēģiju. Man patīk jūsu indikātori. Bet mans jautājums ir tāds, vai jūs neesat apsvērusi eh, pievienot pie indikatoriem arī uh, vides indikātoru? kāda ir bijusi vidas ietekme, ietekme uz vidi, respektīvi. Tas kļūst aizvien populārāks jautājums, aktuālāks jautājums Eiropas Savienībā, un um, eh, parlamentā mums ir zaļais kurs kā viena no prioritātēm. Vai esat apsvērusi to darīt, ja mums varbūt ir citas idejas, kas konkrētas varētu būt? Yeah, to... Kurš vēlas sākt ar atbildēm? democratic decision. That... Demokrātisku lēmumu pieņēmu, ka es sākšu es. Tagad atbildot uz dažādiem jautājumiem. Sākšu ar eh, pirmo jautājumu, kas ir saistīts arī ar pēdējo, respektīvi par to, vai es kaut ko mainītu no šiem sešiem kritērijiem. Atbilde ir jā. Es mainītu kaut ko, un eh, tad eh, vēlētu būt vēl visādas vēlmes kritērijos mums tiešām trūkst vides eh, dimensija. Salīdzinot to ar starptautiskām iniciatīvām, man ir bijis tas prieks arī eh, vēl konsultēt Rīgas eh, kultūras galvaspilsēta programmā. Tika daudz apspriests jautājums, kāpēc starp kritērijiem Eiropas kultūras galvaspilsētām nav vides kritērija. Otra lieta ko es eh, vēlētos redzēt pilsētu piedāvājumos. Es vēlētos redzēt globālo dimensiju. 21. gadsimtā mūsu izaicinājumi ir globāli. Un, manuprāt, ar kultūras gadu ir iespējams lieliski risināt šo jautājumu, veicinot debatas. Eiropas kultūras galvaspilsētas, manuprāt, būtu ideālā vieta, kur varētu šādas debatas organizēt ko sacīja arī Matēras pārstāv. Šī globālā perspektīva, manuprāt, ir kaut kas tāds, kas ir absolūti nepieciešams nākotnē. Nu, es atstāšu arī pārējiem kaut ko sakām. Jā, es atbildēšu uz jautājumu par spiedienu, kas tiek izdarīts uz mums. Izdarīt spiedienu pret mums ir grūti, jo mēs esam desmit neatkarīgi eksperti no dažādām valstīm, un mūsu mērķis ir tikai viens - izvēlēties labāko Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un lai eh, tas arī tiktu īstenots. Atlases procesā nē, nav bijis, bet pēc tam jā, ir bijis. Mēs saņemam ēpastus no iedzīvotājiem, iedzīvotāju grupām, kas mēģina ietekmēt eh, organizatoru komandu. Mēs sniedzam atbalstu organizatoru komandai īstenošanas e, posmā, lai pārvarētu dažādas izaicinājumus. Un ir dažādas vietējās un arī nacionālās valdības, ir sajutuši mūsu spiedienu uz viņiem. Viņiem nācās mācīties, ka mēs vienmēr esam e, Eiropas kultūras galvaspilsētas komandas pusē. Mēs nepiedalāmies politiskās spēlīties, mēs esam tur, lai nodrošinātu to, kā Eiropas kultūras galvaspilsēta ir labākā iespējamā. Jā, paldies! Tā atbilde, manuprāt, ir fantastiska no Agnieszkas puses. Es tāpēc atbildēšu par citām lietām. Par indikātoru klāstu un veidu. Protams, ietveri nevar būt eh, fiksēti, tiem ir jātīstās un tiem ir jābūt pielāgojamiem eh, dažādām atrašanās vietām. Tas darbs, ko mēs esam paveikuši universitātē un eh, kopā ar pētniekiem, ar kuriem mēs sadarbojamies, vienmēr ir jāatceras, cik atšķirīgas, dažādas ir pilsētas, reģioni. Tas nozīmē, ka nevar būt tāds fiksēts ietvars. Tas ir kāds puzle. Varbūt ir kādi pamata indikātori un tad vēl citi, kurus izmanto atkarībā no prioritātēm. Vide varētu būt viens, bet ir arī citi, kas ir, piemēram, labklājība, ietekme uz labklājību. Vai tas iet zem sociālā apakšā, jeb to vajadzētu atsevišķi varbūt likt, skatoties, cik svarīgs tas kļūst. Nu, šī galvenie termini, kas mēdījos tiek debitēts, arī tam vajadzētu atspoguļoties eh, tajā, ko mēs prezentējam. Par budžetu un izmaiņām, kas notiek laikam ejot. Tas, ko es varu sacīt, eh, salīdzinot eh, ietvarus šeit un tādos milzīgos pasākumos, kā Olimpiskās spēles, es varu teikt, ka ir vieta attīstīties attiecībā uz to, kā tiek slēgt līguma pilsētām. Jā, uh, Tas varbūt nav izdarāms eh, šīs programmas eh, kontekstā tādā pašā apmērā, kur eh, sporta pasaulē, piemēram, Olimpiskās pilsētas līgums spiež mainīt pat likumus valstī. Tur drakoniski pat termiņi ir. Šeit mēs daudz elastīgāk darbojamies. Tas ir vērtīgi, bet jā, varbūt vajadzētu stingrākas prasības. Un jā, un ir citi pasākumi, kur mēs varam mācīties. Un beigās komentārs, eh, kas palīdzēs atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Pēc tā laika, kas ir pagājis, šī skaidrā nostāja par eh, ļoti vērtīgu iniciatīvu mums ir jāspēj atzīt par to, ka tas ir bijis veiksmīgi, bet mums jākļūt arī, jākļūst arī spējīgākiem tikt galā ar sarežģītāku situāciju, jo šobrīd Mm, risks ir tāds, ka mēs e, izdarām tik lielu spiedienu, lai atbildes būtu vai nu melnas vai baltas, un pierādījumi ir it kā absolūti skaidri. Lai, ir svarīgi neizveidot e, tos uh, ambīciju līmeņus varbūt tik augstus, ka tos pēc tam grūti ir izpildīt. Lai, lai mēs neizvirzītu tādas prasības, ko nākamās pilsētas nevarēs izpildīt par indikatoriem un pie, pierādījumiem mums varbūt ir daudz labāk jāspēj apmainīties ar, nu, es nesaucu to par izgāšanos, nu, ar kādiem neveiksmīgākiem gadījumiem, un varbūt nepaļauties pilnībā tikai uz skaitļiem un statistiku. Un tas būtu nākamais izaicinājums, jo ir daudzas lietas, kas nav tikai melnas vai balts, kas ir pelēkajā zonā, bet ir ļoti interesanti, jūs pieminējāt ar taksisti, kas sākuši ir savādāk runāt ar cilvēkiem. Nu, kā lai to iedokumentē? Nu, tas varbūt eh, jautājums nākamajai kārtai. Un pavisam īsi par reģenerācijas eh, potenciālu. Jā, šāds potenciāls pastāv, ja to vēlas pilsēta. Jo pilsētas ir tās, kurām ir nepieciešama vīzija pirmkārt jau savai attīstībai un tam, kā eh, IKOK var atbalstīt šādu attīstību. Tas arī ir saistīts ar Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas unikalitāti jūsu pilsētā, jo nu jau šobrīd ir kāds 60. Un sanāk, nākas konkurēt ne tikai ar pašiem, bet ar citām pilsētām, citās valstīs un konkurēt ar iepriekšējām galvaspilsētām un kolēģiem, kas tikai tajā pašā gadā vēl organizēs to. Uh, ja jums ir saskaņota vīzija, reģenerācija caur šo kultūras galvaspilsētas programmu, un kas jums dod papildus iespējas pilsētai vai pilsētu vidas reģenerācijai, tad, protams, tas ir iespējams, bet tur, tam visam jābūt saskaņotam. Un pavisam īsi noslēgumā. Par pilsētvidas reģenerāciju mēs sākam skatot, skatīties uz to kā visaptvarošu koncepciju un vēlos atgriezties pie viena no mūsu slaidiem, kur mēs runājam par ilgspējību visās eh, dimensijās. Un tas arī ir kaut kas tāds, kas varētu būt eh, visaptverošāks, tāds izējas punkts eh, diskusijām par to, kas paliek, par mantojumu. Vidē, kultūrā, pilsētvidas transformācijā, ekonomiskā izteiksmē, lai mēs to uztvērtu kā sākuma punktu. Un tas ļaus mums plašāk skatīties uz šo situāciju un labāk sasaistītu mūs ar globālām debatēm, piemēram, par ilgspējas attīstības mērķiem. Vienu teikumu burtiski labi. Vēlos uzsvērt, ka lomas ir mainījušās. Ja jūs mācāties no iepriekšējām Eiropas kultūras galvaspilsētām, uh, Ziniet, ka jūs māc, mācaties no tām, kas ir 2020. gada, jo tagad ir pārmaiņas notikušas. Bet neaizmirstiet, ka varat mācīties no visas pieredzes. Nēsiet akli pret vēsturi. Sk skatīties uh, uz vēsturisko pieredzi arī ļauj daudz mācīties. Jā, paldies! manuprāt, ļoti auglīga diskusija, viedokļu apmaiņa mūsu komitejā, daudz jaunu iespaidu. Mēs esam, kā kultūras komiteja, arī regulāri Eiropas kultūras galvaspilsētās uz vietas, skatāmies, kas ir kurā gadā izdarīts, to mēs darām jau gadiem ilgi. Līdz ar to arī mums ir uzkrājusies zinām pieredze, bet vienmēr ir ļoti labi tieši dzirdēt no tiem, kas ir bijuši iesaistīti organizācijā, pārvaldībā, un no jums dzirdēt šo atgriezenisko saiti, kas ir izdevies pagātnē, kur ir bijušas problēmas, kur varbūt kaut ko vajadzētu uzlabot. Un es ceru, ka no šīs dienas diskusijas varam izdarīt secinājumus, kas ietekmēs nākotnes lēmumus. Un šī iniciatīva par Eiropas kultūras galvaspilsētu paliks dzīva, Protams, ka vienmēr būs arī tālāk attīstība, izmaiņas, bet es uzskatu, ka ilgspējība ir atrodama arī eh, tad, ja eh, kāda pilsēta nenotur visu, kā, kā tas ir bijis, bet vismaz padalās ar to, kas varbūt nav izdevies. Tas ļaus citiem mācīties ne tikai no savām kļūdām, bet arī no citu kļūdām. Manuprāt, šī iniciatīva ir ļoti laba, ko mums vajadzētu arī noteikti turpināt lai iedzīvotāji pilsētās ilgspējīgi interesētos par kultūru, par kultūras galvaspilsētām. Un politikā ir svarīgi atcerēties arī par kultūru. Mums gal galā ir nepieciešama ilgtermiņa risinājuma, tas mums izdodas aizvien vairāk, un uzskatu, ka esam uz pareizā ceļa. Un šis projekts arī turpmāk dzīvos. Un būs ietekme arī ārpus pilsētām. Paldies jums visiem par ļoti interesantiem izklāstiem gan pirmajā panelī, gan otrajā. Patīkam vakaru visiem. Kultūras komitejas deputātiem vēl ir jāuzklausa viens paziņojums. Nākamā sanāksme pirmdien, 20. janvārī un otrdien, 21. janvārī Briselē šeit. Džūlija Okay, no, then, then you have to do it now, because after that I will... Nē, tad jādara, tad jāizsakās ir tagad. I'm sorry, uh, the reason... Atvainojiet, kādēļ es nokavējos. Man bija steidzama sanāksme ar juristiem. Un Irānas uh, kuratora Anas Rīni, kurš uh, tātad ir nelikumīgi apcietināta uh, Teherānā uh, piespriezt desmit gadu cietumsots. Viņa strādāja Brītu padomēji savā laikā īstenojot uh, tīri kultūras projektus, un es gribētu lūgt mūsu komitejai rast iespēju organizēt uzklausīšanu par šo lietu. Jā, es zinu, ka daudz kas jau ir plānots, bet šī lieta ir ļoti steidzama mākslinieci, producente vienkārši dara savu darbu, veido starp kultūru dialogu, organizē izstādes, un šeit nav nekā politiska, un tagad viņai piespries desmit gadi cietumā. Es domāju, ka vajadzētu šo jautājumu vēl apspriest un tiešām kaut ko darīt. Jā, varbūt, ka šis jautājums ir jāierosina kā steidzāmi apspriešams plenāru sēdē. Jā, to es arī domāju, bet mums kā kultūras komiteja ir eh, tas jādara. Nu, nākamā sanāksme notiks janvārī. Tas nekas. Varbūt eh, būtu labāk apspriest to kā steidzam jautājumu jā, eh, decembrā plenāru sesijā. Nu, ja tas neizdosies, saka priekšsēdētāji, tad apspriedīsim to nākamā koordinātoru sanāksmē. Uh, un varētu to iekļaut kā darba kārtības punktu. Varbūt būtu grūti organizēt uzklausīšanu, bet arī uh, parlamentā prezidentam tas būtu uh, varbūt uh, jānosūta šis jautājums izskatīšanai un jāieraksta šīs dienas uh, sēdes protokolā Sakvārdas kundze. Jā, uh, šis jautājums ir pārāk svarīgs, lai to izskatītu kā uh, pie punkta citi jautājumi. Tas būtu jāizskat nākamajā koordinātoru sanāksmē. Un šīs sanāksmes noslēgumā vēlos visiem teikt priecīgus Ziemassvētkus. Tā ir mūsu pēdējā sanāksme pirms Ziemassvētku brīvdienām un cerams, ka atkal veseli un apņēmības pilni atsāksim darbu pēc svētkiem un sāksim ar atkal jaunu sparu janvārī. Paldies!